Right, good, good morning, uh, everyone. I think... Labrīt! Sāksim, godātie kolēģi, jo tad mums varbūt izdosies ne pārkāpt pāri laika robežai. Es tikai vēlējos pateikt, kā priekšsēdētājs, ka man ir ārkārtīgi liels gods, kad man uzaicināja vadīt šīs divas sēdes daļas. Es esmu vadījis šādas sēdes bet tas bija pirms 25 gadiem, kad es strādāju Koreper komitejā, Koreper sēdz, bet tolaik bija tikai 12 dalību valstis. Un es uzskatu, ka sēdes noslēguma daļas vadīšana ir ārkārtīgi svarīgs signāls. Tas nozīmē to, ka šajā e, šajā nozarē, kurā dalību valstīm ir ļoti spēcīga atbildība, šajā nozarē ir svarīgi runāt par to, kur sākās un beidzās Eiropas Savienības atbildība. Un ir ārkārtīgi svarīgi sadarboties dalību valstu un Eiropas parlamentam, ja mēs vēlamies eh, nodrošināt dažādu aģentūru pāraugu uzraudzību un arī nodrošināt dažādu politiku pāraugu uzraudzību. Tātad sadarbība starp dalību valstu parlamentiem, Eiropas parlamentu, dalību valstu valdībām, komisiju, aģentūrām. Uh, Visa kopā sadarbība un savstarpēja cieņa ir svarīga. Tātad mums ir divas sēdes daļas šorīt. Un pirmā sēdes daļa ir ēs robeža aizsardzība un Eiropas solidaritātes un sadarbības stiprināšana Schengen zonām. Mēs runāsim galvenokārt par Frontex aģentūru, un man kreisajā pusē sēž Frontex direktors, kuram es vārdu došu pēc pāris minūtēm. 10.30 mēs pārējām pie noslēguma sēdes. Un eh, tās nosaukums apakšvirsraksts ir, kā dalību valstu parlamenti un Eiropas parlaments var uzlabot savstarpējo sadarbību un aģentūru pāraudzību. Un, kā jau teicu, šī pāraudzība ir ārkārtīgi svarīga, un to es jau arī pieminēju pirms burtiski minūtes. Tātad eh, mums būs Laitenena kungs, eh, Busutila kungs un Cano Logu kundze, kas runās šajā sēdes trešajā daļā. Tātad Busutila kungs ir Libe komitejas referents par Frontexu un uh, Conoglu kundze, kur ir Grieķijas parlamenta sabiedriskās kārtības un tieslietu pastāvīgās komitejas locekle. Tātad, godātie kolēģi, pēc tam, kad šie trīs runātāji būs izteikušies, es došu vārdu diviem dalību valstu parlamenta deputātiem un tad vienam no Eiropas parlamenta. Tātad es ceru, ka visi tie, kuri ir pieteikšies runāt, varēs izrunāties līdz 10.30. Tātad dalību valstu runātājiem un Eiroparlamenta runātājiem ir tiešām jāpieturās strikti pie divu minūšu runāšanas laika. Un tagad dod vārdu Laitinena kungam, Frontex direktoram. Viņš ir sagatavojis PowerPoint prezentāciju un cerams, ka to varēs redzēt uz lielajiem ekrāniem prezidija abās pusēs. Un tad jūs varēsiet sekot līdzi Laitinen kunga teiktajiem. Lūdzu, Laitinen kungs! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Labrīt pilnīgi visiem! Man jau atkārtot ir gods tikt uzaicinātam runāt šajā Eiropas parlamenta un dalību valstu parlamenta kopīgajā konferencē par svarīgām aģentūrām. Turpmākās desmit minūtes es mēģināšu jums atgādināt vai varbūt varētu teikt izskaidrot par to, kā notiek robežu kontrola raugoties no Eiropas perspektīvas, un pēc tam es eh, uzsvēršu vairākus svarīgus kritērijus, kāda ir, kon, kāda ir Frontex uzdevumu ziņā mums. Tātad eh, pirmais, par ko mēs runājam, ir galvenie uzdevumi. Vispirmām kārtām mums ir jāuzrauga migrācijas plūsma, miglā, migrācijas pāraudzība, un otrkārt mums ir jāapkaro nopietni krimināla pārkāpumi uz robežām. Galvenais uzdevums varbūt ir nodrošināt eh, robežu pāraudzību saskaņā ar noteikumiem un normatīviem, un otrais uzdevums ir nodrošināt uh, krustpāraudzību uz robežām un tiesisku aizsardzību. Ņemot vērā to, ka mēs esam Eiropas aģentūra, tad uz mums attiecās Eiropas likumdošana uz robežām, un mums ir jānodrošina Eiropas intereses. Viens no Eiropas pamat, viena no Eiropas pamatbrīvībām ir persona brīva pārvietošanās. Šī pārvietošanās ir jāveicina un arī jāstiprina, bet tas prasa respektēt veselu virkni noteikumu. Otrs moments, kam vēlētos pieskarties, varbūt ir struktūra. E, un 2006. gadā Eiropas Savienība izgatavoja integrētu robežu stratēģiju, kurā ir četri elementi. Tātad pirmais ir praktiskajiem, praktiski rīkojošamiem, un otrais, un piektais ir politikas veidotājiem. Uh, robežu pārbaudas, robežu uzraudzība, robežu pāraudzība un visi tie pasākumi, kas ir nepieciešami, lai apkarotu nopietnus kriminālu pārkāpumus. Trešais ir mūsu aktivitāšu geogrāfiskais aptvērums. Tātad mēs darbojamies ne tikai konkrēti uz pašas robežu līnijas, mēs darbojamies ap robežu līniju, pirms tās, pēc tās, ap to, pirms apkārt un tā tālāk. Uh, Tātad šeit vēl mums ir daudz darāmā. Mums ir jāveicina likuma adekvāta īstenošana dzīvē, sadarboties dažādām tiesību sargājošajām un varas iestādēm, kas darbojās uz robežām. Un piektais elements, kā jau es teicu, ir saistīts ar likumdevējiem un politikas veidotājiem. Ir jāizveido adekvāts politiskais ietvars un rāmis, kura sa saistībā ar kuru atkal praktiski strādājošie varēs rīkoties. Un tagad konkrētāk par Frontex lomu. Es negatavojos jums šeit nolasīt eh, mūsu tiesiskos pienākumus, bet galvenais, ko vajadzētu atcerēties, ir tas, ka tās ir dalība valstis, kuras veids Eiropas ārējo robežu aizsardzību un pāraudzību. Tā tas ir saglabāts arī Lisabonas līgumā, tā tas ir arī iekšējās drošības stratēģijā, tas atkārtojas arī Stokholmas programmā, un par šo subsidiaritāti neviens vispār jautājums neuzdod. Tātad Frontex nav aģentūra, kas pieņem lēmumus dalību valstu vietā. Tas vienmēr ir dalību valsts, kuras pieņem lēmumus, piemēram, piešķirot iebraukšanas atļauju konkrētajā valstī personām, kas šķērso robežu un līdzīgi. Mums ir um, jāsniedz, ja tā varētu teikt, pievienotā vērtība dalību valstu darītajam. Vēlreiz, mēs esam Eiropas aģentūra un esam izveidoti, lai veicinātu Eiropas aspektu, Eiropas pievienotās vērtības ievīšanu dalību valstu darbībā. Tātad mums ir jāraugās un jāveido Eiropas eh, pilsoņu un iedzīvotāju vēlme uz ārējām robežām. Tās ir intereses, Eiropas vērtības, eh, pamattiesību īstenošana un nodrošināšana. Protams, ka mēs vēlamies redzēt eh, savstarpējību, jo tikai sadarbojoties ar harmonizētu modus operandi, ar adekvātām apmācības programmām. Tikai tad dalību valstis būs pietiekami stipras ārējo robežu sargāšanā. Tātad Frontex viens no galvenajiem uzdevumiem ir palīdzēt dalību valstīm un stiprināt to lomu. Un kā jau es teicu, tas ir viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem. Mums ir pieejams instruments, lai dalību valstis izglītotu. Mums ir ļoti plašs sadarbības tīkls, kapacitātes tīkls, un dalību valstīm šobrīd jau ir daudz lielākas iespējas sadarboties caur mums, ar mūsu palīdzību, nekā tas bija pirms tam. Cita mūsu mandāta daļa ir organizēt dažādu pilotu projektu un citu projektu īstenošanu. Un e, tas īpaši ir redzams vidusjūras reģionā, tas ir redzams arī Kiprā uz Grieķijas Turcijas robežas, tas ir redzams arī Kanārijas salās un līdzīgi. Tātad tā ir viena no varbūt redzamākajām mūsu darbības pusēm. Šo kopīgo operācija nolūks ir nevis aizvietot dalību valstu rīcību, bet gan stiprināt šo rīcību un dalību valstu spēju. Tātad vēlreiz eh, mūsu uzdevums ir stiprināt valsts spēju aizsargāt robežas. Vēl bez tam, runājot par zinātnu un izpēti, arī par apmācību, šajā jomā jau mēs esam izveidojuši paneiropas paneiropas sarakstu, eh, kas tiek piedāvāts visām dalību valstīm, lai apmācītu uz robežām strādājošos. Tātad mēs strādājam gan profesionālās apmācības līmenī, gan arī augstākās izglītības līmenī, lai stiprinātu profesionāļus uz robežām. Tagad vēlreiz par Frontex kapacitāti, par ekspertiem. Frontex strādā 300 darbinieki, un tas ir mūsu lielākais spēks un vāra. Tas ir labākais resurs, kāds mums ir. Tie ir mūsu darbinieki. Mums ir gan analītiķi, gan arī metodiķi, kur izstrādā adekvātus instrumentus palīdzēt ar mūsu kompetenci gan dalību valstīm, gan arī varbūt eh, citos riska analīžu modeļos. Un, kad mēs esam izstrādājuši šādus algoritmus un riska analīžu modeļus, mēs tos piedāvājam dalību valstīm. Mums ir dažādas prasmes, mums ir mm, izveidotas ekspertu grupas, jeb grupējumi, kurus mēs saucam par Eiropas robežu ekspertiem. Un mēs piedāvājam dalību valstīm eh, arī, piemēram, ekspertus tehniskajā jomā, helikopteru pāraudzībā un līdzīgi. Un vēlreiz, kā to darīt? Tas eh, vienmēr ir dalību valstu kompetence. Mēs pievienojam, mēs eh, nodrošinam tikai pievienoto vērtību. Un vēlreiz runājot par budžetu, tad eh, mēs nodrošinam budžetu, lai dalību valsts, dalību valsts varētu piedalīties mūsu organizētajos pasākumos. Varbūt pāris vārdu par nākotni. Es eh, jau pieminēju regulas grozījumus, kas eh, pavisam drīz sāksies spē stāsies spēkā vai ir paredzēts stāties spēkā un kas izmainīs arī Frontex mandātu. Uh, Regula, protams, ir mūsu darbības eh, pamatstūrakmens, bet eh, cits strateģisks faktors ir arī šobrīd eh, komisijas pārvaldītā programma, un to sauc Eirosūra, tā ir Eiropas pāraudzības sistēma. Tātad šī sistēma kļūs par informācijas apmaiņas pamatu pamatu starp Frontex un dalību valstīm tieši robežu kontrolas jomā. Un, protams, Mums ir jāakceptē arī tas, ka debates par daudzgadu finanšu plānu un par nākamā gada finanšu plānu var ieviest savas korekcijas. Tas arī nozīmē, ka tiks varbūt izvērtītas prioritātes, ir jāpārskata indikātori un vēlreiz jāraugās, kurā jomā un kā vislabāk mēs varam nodrošināt pievienoto vērtību Eiropas līmenī. Paldies par jūsu uzmanību! Paldies! Otrais runātājs šodien ir Saimons Busutila kungs, referents par Eirojust, Eiropas parlamenta Libe komitejas loceklis. Lūdzu. Paldies, priekšēdētāja. Gribu atvainoties, ka mazliet nokavēju šodien. Uh, tas ir saistīts ar sastrēgumiem. Es esmu Eiropas parlamenta deputāts un jautājums, kas saistīts ar šīs dienas jautājumu, šīs dienas tēmu, tā ir, protams, Frontex pārskat atbildība. Es gribētu sākt savu atbildu uz šo jautājumu šādi. Pēdējo gadu laikā uh, Daudziem cilvēkiem ir lielākoties divas sūdzības par Frontex aģentūru. No vienas puses tie ir cilvēki, kas pārstāv valstis, uz kurām uh, iet ļoti lielas emigrantu plūsmas, un no otras puses cilvēkiem ir iespējas, ka Frontex um, pārkāpja cilvēktiesības Eh, ne, un abas šīs eh, sūdzības, protams, ir ļoti nopietni pārmetumi. Un Eiropas parlamenta deputāti tieši to paturēja prātā, kad mēs pieņēmām grozīto regulu par Frontex mandātu atjaunošanu. Un, protams, ka mums bija jāgroza minētā regula, lai tā, lai aģentūra var labāk darboties, lai tās darbs ir efektīvāks, bet tai pašā laikā ir jāstiprina arī jāuzlabo šīs aģentūras pārskat atbildība. Un es gribētu piedāvāt jums pārdomas vai idejas par to, kā mēs varētu uzlabot demokrātisko pāraudzību attiecībā uz Frontex sākot jau ar šo dienu, un es domāju, ka situāciju varētu uzlabot saistībā ar abām manis minētajām sūdzībām. Tātad, lai vienlaikus varētu uzlabot gan darba efektivitāti, gan arī izvairīties no cilvēktiesību pārkāpumiem. Runājot par uzraudzību, Eiropas parlaments piedāvāja virkni grozījumu, proti kā varētu mainīt, uh, mainīt procedūru demokrātiskai uzraudzībai. Piemēram, esam ieviesuši noteikumus par uh, robežu uh, sargu skaitu un ka um, informācija par darbinieku skaitu ir jāpublicē regulāri, un to nosaka likums, un informācija jāsniedz arī Eiropas parlamentam. Un tas pats attiecās arī uz tehnisko aprīkojumu, ko izmanto Frontex. Arī par to ir jābūt informācijai par to, kas tās ir par iekārtām, jo, kad mēs vēršamies pie dalību valstīm, vai kad Frontex vēlas piesaistīt robežsargus vai vēlas um, izmantot um, helikopterus, uh, kuģus vai lidmašīnas, tad dalība valstis nevienmēr ir gatavas uh, sniegt šo tehnisko atbalstu. Un Un nevienmēr tieši tādos akūtos gadījumos tas ir iespējams, un dalībvalsts šo tehnisko atbalstu nesniedz. Un mēs esam piedāvājuši grozījumu, ka tagad aģentūrai regulāri ir jāpublicē dati par to, ko katra dalībvalsts, kādu ieguldījumu, kādu ārtautā sniedz aģentūras darbā. Tas attiecās, un tagad vēl cits veids par demokrātiskās uzraudzības uzlabošanu. Piemēram, sadarbība ar aģentūrām, kas nodarbojas ar patvēruma meklētāju jautājumiem, vai Eiropolu, vai aģentūra, kas strādā ar cilvēku tiesību pārkāpumiem, um, informācijai par uh, uh, sadarbības jomām un uh, projektiem ir jāsniedz Eiropas parlamentam. Un tāpat tagad Frontex tiks prasīta informācija par līgumiem, kas tiek slēgti ar trešajām valstīm. Un šis jautājums uh, nodarbina daudzus cilvēkus. Ar kādām valstīm tad sadarbojas Frontex, ar kādām trešajām valstīm, ar kurām valstīm ir iespējams slēgt nolīgumus un kurās valstīs uh, ir laba situācija cilvēktiesību jomā un tā tālāk. Un tāpat Frontex būs jāinformē Eiropas parlaments par to, kā tiek izmantoti sakaru oficieri vai ko tie dara trešajās valstīs. Un tagad daži vārdi par cilvēktiesībām. Kā es jau teicu, viena no galvenajām sūdzībām par Frontex darbu attiecās uz migrācijas jautājumiem un cilvēktiesību pārkāpumiem tieši šajā kontekstā. Uh, cilvēki netiek glābti, viņi noslīkst jūrā, cenšoties nonākt citā valstī, un tas tiešām tā ir ļoti smaga, ļoti smags dibināts pārmetums, jo eh, Eiropas Savienības mērķis, un tas attiecās uz visām dalībvalstīm un visām aģentūrām, ir ievērot cilvēktiesības visaugstākajā līmenī. Uh, Un neraugoties uz to, darbība tomēr neliecina par to, ka cilvēktiesības tiek ievērotas, un tāpēc mēs esam izstrādājuši uzraudzības mehānismu, kas eh, palīdzēs vērtēt aģentūras darbības eh, ārpus arī pie ārējām robežām eh, tieši no cilvēktiesību ievērošanas skatu punkta. Un, mm Un mūsu priekšlikums ir dibināt aģentūru, kas nodarbosies tieši ar šo jautājumu uzraudzību, lai mums būtu, lai mēs varētu iegūt pārskatu par to, kas notiek cilvēktiesību situācijā. Un lai Frontex uh, darbību varētu sekmīgi izvērtēt. Un ja šī aģentūra um, pamanītu kādus cilvēktiesību pārkāpumus kādas misijas laikā, tad tagad pirmo reizi vēsturē ir iespēja uh, aģentūras misiju apturēt vai pārtraukt. Un, manuprāt, um, tieši uh, šīs problēmas, kas saistās ar cilvēktiesībām, uh, ir uh, risināmas ieviešot efektīvu uzraudzības mehānismu un nostiprinot to likumā. Uzraudzība, protams, ir jāpalielina. Piemēram, ja runā par personas datu apstrādi, um, tad uh, šie dati, kas būtu nepieciešami kādām misijām, uh, tad šādā gadījumā aģentūrai ir jārīkojas saskaņā ar skaidriem noteikumiem par datu aizsardzību. Un mēs piedāvājām arī grozījumu, ko izstrādājām sadarbībā ar Eiropas datu aizsardzības uzraudzības iestādi lai varētu tiešām nodrošināt, ka datu apstrādē nekādas nelikumības ar datiem nenotiek. Dati ir pasargāti un aģentūras misijas un aktivitātes nekādā gadījumā neļauj um, domāt, ka kaut kas notiek ne, nepareizi. Un runājot par atgriešanas operācijām vai aktivitātēm. Arī šis jautājums eh, dara raizes daudziem cilvēkiem. Kas notiek, ja cilvēki tiek atgriezti savās izcelsmes valstīs, vai kāds skatās, kas ar viņiem tālāk notiek, vai eh, kāds vērtē cilvēku tiesību situāciju, kā tālāk izvērš šo cilvēku dzīve, kas tiek atgriezti savās valstīs. Un tāpēc mēs esam ieviesuši grozījumu, ka reizi gadā Eiropas komisija ziņos par to, tad tā būs Eiropas komisija, tā ziņos Eiropas parlamentam par uzraudzību, kas ir notikusi, uh, izvērtējot šīs uh, cilvēku atgriešanas uh, operācijas mītnes zemē Uh, kā šī misija ir notikusi un kādas sekas tā ir bijušas. Un līdz ar to tagad arī šīs misijas tiks uzraudzītas, un to darīs Eiropas komisija. Un Eiropas komisija, kā es jau teicu, būs pienākums par to ziņot Eiropas parlamentam. Un um, Frontex uh, izpildirektors, protams, regulāri tiks aicināts viesoties Eiropas parlamentā, un, protams, ka mums būs iespēja uzdot viņam arī jautājumus. Un vēl daži vārdi par budžetu. Es daudz ko jums piedāvāju, bet ja mums nebūs pietiekami līdzekļi, tad efektīvi strādāt nevarēs. Un manuprāt, e- Eiropas parlaments uh, pēdējo septiņu gadu laikā ir ļoti daudz darījis, lai Frontexam būtu pietiekami līdzekļi, un esam darījuši visu iespējamo, lai tieši operatīvais budžets tiktu palielināts, lai misijas var notikt um, tā, kā tām jānotiek. Un es ceru, ka esmu jums sniedzis tādu pārskatu par to un paskaidrojis, kāpēc demokrātiskā uzraudzība ir jāuzlabo un jāuzlabo arī pārskata atbildība. Un tad, kad šī regula stāsies spēkā, un tas notiks drīz, tad es ceru, mēs varēsim to īstenot arī praktiski. Paldies! Uh, Paldies! Šī informācija noteikti mums palīdz gūt labāku pārskatu. Tagad dodu vārdu Vasilīki Canoglu kundzei. Viņa pārstāv um, valsts pārvaldes sabiedriskās kārtības un tieslietu pastāvīgas, uh, pastāvīgo komiteju no Grieties parlamenta. Grietie ir smagi cietusi, tas nav noslēpums, uh, no nelegālās um, imigrācijas tā kā Canoglu uh, kundze noteikti būs daudz ko teikt par šo tēmu. Lūdzu. Paldies, kolēģi. Ļoti priecājos par iespēju pārstāvēt Grieķijas parlamentu šeit un runāt ar jums par šo Grieķijai tik nozīmīgo jautājumu. Grieķija, kā arī citas Eiropas Savienības dienvidu valstis, ļoti cieši no nelegālās imigrācijas mūsu valstī. Tā ka mums ir diezgan garas jūras robežas un robežas ar trešām valstīm. Tas padara Grieķiju mm, ļoti ievainojamu. Pagājušajā gadā mums uh, valstī ir reģistrēti 132 tūkstoši nelegālo migrantu. Un um, tas ir par 39% mazāk salīdzinot ar um, iepriekšējo gadu, bet tas um, nemierina, jo neskatoties uz šo samazinājumu, mums ir diezgan trauksmani notikumi Ziemeļāfrikā, un tas var migrantu pieplūdumu palielināt. Šeit mēs runājam par um, cilvēku faktoru, un um, mums jātiek galā ar tādu migrantu skaitu, ka pašu spēku nepietiek. Mums um, jāaizstāv ne tikai migrantu, bet um, arī Grieķijas sabiedrības intereses un jāgarantē drošība. Tas ir um, problemātiski. No tā gan ir atkarīga mūsu sabiedrības labklājība un saliedētība. Patvāruma procedūras prasa laiku un naudu, saņemt patvērumu. Diezgan problemātiski, turklāt um, patvāruma procedūru ļoti kritizē mūsu sabiedrībā. Daļēji šo kritiku var attaisnot, runājot īpaši par vienlīdzīgu izturēšanos visās Eiropas Savienības valstīs, bet principā lieta tāda, ka Grieķijā migrantu ir daudz vairāk nekā citās valstīs, un um, mums ir daudz grūtāk pārvaldīt um, šo plūsmu. Un lai tiktu galā, mums jāgroza patvāruma piešķiršanas procedūra Tāpat jau Grieķijā cilvēku, tas ir Grieķijas pilsoņu situācija, nav vienkārša. Un um, lūk, ierodas arī visi šie migranti. Es uzskatu, ka sloks ir jāsadala attiec proporcionāli starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Mums ir Dublina divi un um, uzņēmošās uh, valsts princips Šis princips ir jāpārskata, ņemot vērā reālo situāciju. Un īpaši to valstrālo situāciju, kurām ir robežas ar trešām valstīm, jo šīs valstis uzņemas slodzi un cieš daudz vairāk no migrācijas salīdzinot ar pārējām. Grieķijai ir ļoti grūti vienai pašai cīnīties šādos apstākļos. Mums vajadzētu kopīgi izpētīt šī fenomena cēloņus. Mēs uh, redzam, ka, ja, ja lūkojoties uh, vēsturē, tā vienmēr ir bijusi problēma, kas ļoti smagi skar tieši Grieķiju. Es te mēģināju dot īsu ieskatu situācijā un atgādinu, ka Grieķijas ārējās robežas ir arī Eiropas uh, Savienības uh, ārējās robežas. Līdz ar to šī problēma nav nacionāla, bet uh, Eiropas Savienības problēma un tā tam arī vajadzētu pieiet. Frontex atbalsts mums šeit ir izšķirošs. Stiprināt uh, robežu kontroles uz ārējām robežām ir vitāli. Turklāt jālikvidē tie tehniskie trūkumi, kas pastāv šobrīd. Jānodrošina labāka robežu kontrole un nelegālo migrantu pārtveršana. Šeit Frontex loma jāstiprina. Kopš 2006. gada tiek īstenota Poseidon operācija eh, sauzemes un eh, jūras robežam starp Grieķiju un Turciju. Operatīvais birojs eh, Pirējā, Pirējas ostā efektīvi veids darbības vidusjūras reģionā. Tās ir ļoti pozitīvi vērtējams. Grieķija vēlas, lai šo mehānismu pārtaisītu par pastāvīgu. Mums vajadzētu dot iespēju noraidīt iespēju ieceļot valstī, uh, un um, arī pieļaut uh, imigrantu atpakaļ atgriešanu, jo pašlaik mums nevienmēr ir šāda iespēja un uh, nelegālie migranti paliek valstī uz nenoteiktu laiku. Kopienai ir politika par piespiedu atgriešanu un brīvprātīgu atgriešanu. Un mums arī ir readmisijas, jeb atpakaļ uzņemšanas nolīgumi. Mums e, jāparaksta vairāk šādu nolīgumu. Eiropas Savienība izdara attiecīgu spiedienu, un šis spiediens būtu jāstiprina, lai palīdzētu valstīm, kas visvairāk cieš šajā uh, situācijām. Nolīgums ar eh, Turciju izrādās ļoti pozitīvs. Jau ir panākts labs progress. Un um, rēdmīsies eh, nolīgums starp Eiropas Savienību un Turciju mums ir ārkārtīgi svarīgs. Jāpiemina arī rēdmīsies nolīgumi ar Pakistānu, Maroku un uh, Alžīriju. Tur sarunas vajadzētu aktīvāk virzīt uz priekšu un jāuzsāk sarunas ar citām valstīm, no kurām ierodas migranti. Piemēram, Ēģipte, Ziemeļāfrikā, bet arī Afganistāna un Irāka. Runājot par um, kontroli, tā arī būtu jāstiprina. Un tā kā mums šeit notiek uh, šī starpparlamenta konference, jāsaka Frontex statusa stiprināšana ir izšķiroši svarīga. Frontex jākļūst tikpat svarīgam kā Eiropolam. Tas ir svarīgi demokratizācijai Eiropā. Un Frontex sadarbība ar Eiropolu un attiecīgas kompetences, lai atrisinātu migrantu problēmas, piemēram, eh, ir mūsu prioritāte. Eiropas Savienībai ir šis eh, institucionālais ietvars, lai kontrolētu sadarbību starp aģentūrām, runājot par Eiropas Savienības paplašināšanu. Nedrīkst aizmirst arī par eh, sadarbības intensivēšanu, padziļināšanu. Uh, demokrātijas saknes nedrīkst eh, tikt aizmirstas, jo citādi tiks apdraudētas eh, mūsu Eiropas mājas. Nepieciešams rīcības plāns ar demokrātisko pārvaldību. Un Frontex eh, šajā struktūrā spēlēs svarīgu lomu. Un, protams, eh, izēja situācija šodien nav tā labākā, bet um, abas uh, iestādes, abas um, organizācijas, gan Schengen zona, gan Eirozona, šobrīd piedzīvo mm, krīzi. Un, uh, lūk, tas ir signāls, ka situācija ir jāuzlabo rodas jautājumi par Eiropas Savienību kā tādu un tās pievienoto vērtību. Protams, kontrolas uz ārējām robežām nedrīkst apdraudēt Schengenas akī. Mūsu kopīgais akī nedrīkst tikt um, aizmirsts. Mums uh, vairāk uh, jāvirz uz priekšu solidaritātes princips, kas tika apstiprināts arī Lisabonas līgumā. Šis princips ir jāīsteno arī tagad, divus gadus pēc līguma pieņemšanas. Un tam visam nedrīkst notikt uz uh, pilsoņu rēķina. Mums jāapjautā, vai vēlamies vairāk vai mazāk Eiropas. Ja uzdosim sev šo jautājumu, kolēģi, un tad eh, redzēsim, ka ir jāstieprina pilsoņu ticību vienotajai Eiropai. Paldies! Paldies! Protams, ka mēs nevaram novērtēt par zemu tās problēmas, ar kurām šobrīd sastopas Grieķija, un tāpēc ir svarīgi tās atgadināt. Man ir pieteikušies pieci runātāji, un mums ir 40 minūtes. Vispirms eh, Tomahs Grūliks no Čehijas senāta lūdzu. Bych vás seznámil s postojem Českého Mīļie kolēģi, es vēlos jums eh, pastāstīt par Čehijas senāta pozīciju attiecībā uz Frontex lomu. Eh, Čehijas eh, senāts uzskata, ka robežu kontrolas ir dalību valstu kompetence, un dalību valstu šeit ir pilnīgi uh, atbildīgas. Visi pasākumi Eiropas līmenī ir atbalsta pasākumi, tā tad atbalsta dalību valstu aktivitātes. Senāts uh, uh, piezīmē arī, ka esam pret Frontex lomas uh, stiprināšanu. Tas, kas notiek šobrīd, ļauj secināt, ka Frontex lomas loma tomēr tiek uh, palielināta, kompetences tiek izplatītas, tas mums nepatīk. Frontex lomai vajadzētu būt um, koordinējošai un vadošai, tā teikt. Turklāt mums vajadzētu pievērst uh, vairāk uzmanību dienvidiem, dienvidu robežām bet nedrīkst aizmirst arī par austrumārējo robežu, jo, mūsuprāt, šī robeža ir tikpat svarīga. Vēlos uzdot jautājumu Grieķijas kolēģei. Vai jūs varētu novērtēt eh, rapidu pilotu projektu, kas norisinās Grieķijā? Man vēl ir nedaudz laika, un es to izmantošu, lai rēģētu uz vakardienas sanāksmi. Un to, kas izskanēja par um, Eiropas aģentūru kontroli un eh, Eiropas parlamenta, Nacionālo parlamentu lomu tajā. Es saprotu, ka Eiropas parlaments eh, sadarbojas ar Eiropas Savienības aģentūrām, bet pēc vakardienas diskusijas man eh, tāda sajūta, ka lūk, nacionālie parlamenti te ir nedaudz degradējuši, ka, ka viņi aktīvi nepiedalās šajā procesā, ka tikai seko tam, ko saka Eiropas parlaments. Now. Paldies! Un tagad eh, dodu vārdu Monikai Lamperai no Ungārijas Nacionālā parlamenta. Paldies, prieksēdētāji kungs! Godātie kolēģi, dāmas un kungi! E, kad es e, tikai uzsāku savu darbību politikā, kāds mans draugs e, pievērs uzmanību specifiskam jautājumam. Tātad ceļš ir svarīgāks nekā mērķis, līdz ar to politiskajā dzīvē laika moments ir ārkārtīgi svarīgs, un man tieši tāpat liekas. Runājot par Frontex un par drošību kā tādu, es vēlētos varbūt nākt klajā ar diviem piemēriem, kur pierādīs, cik ārkārtīgi svarīgi ir uzsākt kustību pareizajā brīdī. Atcerēsimies terorista aktu Madridē, kas eh, satricināja visu Eiropu. Toreiz es biju Ungārijas Republikas iekšlietu ministre, un eh, mums bija ārkārtas eh, sēde, uh, iekšlietu ministrijā bija ārkārtas sēde, un mēs pieņēmām ārkārtīgi svarīgu lēmumu. Mēs eh, nācām klajā ar paziņojumu padomē un komisijai par to, kā vajadzētu uzlabot drošību Eiropā un eh, kā vajadzētu organizēt datu apmaiņu un informācijas apmaiņu starp dalību valstīm. Pie tām, kā vajadzētu, eh, kā vajadzētu uzlabot tiesību sargājošo iestāžu sadarbību un izmeklēš, slepenās izmeklēšanas dienas sadarbību. Bet eh, tagad mazliet par Frontex. Jau 2008. gadā parādījās prasība paplašināt Frontex tiesisko pamatu. Eh, jau tobrīd pirms pāris gadiem notika ārkārtīgi smagas un viskozas lēnas priekšējos sarunas, un eh, Eh, šis pr process, ko mēs šobrīd piedzīvojam Āfrikas ziemeļos, tikai ir pierādījis nepieciešamību lēmumu pieņemšanas ātrumu palielināšanā. Es vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka parlamenta demokrātiskā pāraudzība un cilvēku tiesību nodrošināšana Frontex darbībā ir ārkārtīgi svarīga. Tāpēc es vēlreiz vēlētos uzsvērt un atkārtot to, ko komisija jau ir teikusi, tā tad Mums nav iemesla palēlināt lēmumu pieņemšanu, jo pasauli šobrīd dzīvo ar vien jaunu draudu priekšā un laikā atbildēt uz šiem draudiem ir pietiekami grūti. Es griežos pie šeit sēdošajiem, arī prezidijā sēdošajiem, bet arī mani kolēģi citos parlamentos. Mums ir jābūt gataviem atbildēt uz šiem jaunajiem izaicinājumiem. Un šādā aspektā es vēlētos pateikt, ka es atbalstu Frontex pilnvaru palielināšanu. Protams, ka dalību valsts ir atbildīgas par konkrētiem, mm, konkrētu robežu uzraudzību uz robežām, bet es uzskatu, ka gan Eiropas parlamenta deputātiem, gan valstu parlamentāriešiem ir jāapzinās sava atbildība. Frontex uh, direktors teica, ka viņi lēmumus nepieņem, viņi tikai, Frontex tikai īsteno lēmumus, un tā ir taisnība. Un tomēr kontrolas nozīmīgumu e, nevar palēnināt. Priekšsēdētājs, paldies! Angorakas kungs, Eiropas parlamenta deputāts lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Frontex ir ļoti nozīmīga aģentūra, ko mēs varam izmantot īstenojot Eiropas Savienības politiku attiecībā uz emigrantiem no Afganistānas un citām valstīm. Pasākumi, ko veic Frontex, uh, tomēr um, nenāk par labu darba ņēmējiem Eiropas Savienībā. Viņi tiek cieši no elektroniskas uzraudzīšanas vai izspiegošanas, uh, lidmašīnas Lidmašīnas tiek pārvērts par cietumiem, robežas tiek slēgtas un um, bēgļi atstāti paši savā vaļā. Ļoti daudz gadījumu ir, kad cilvēki tiek savainoti vai zaudē dzīvību. Tās tiešām ir ļoti nopietnas lietas, kas sāsina jau tā esošo krīzi pasaulē. Bēgļi uh, bieži tiek vienkārši um, sadzīti um, nometnēs vai apmetnēs, kur viņiem ir arī draudi dzīvībai un veselībai. Manuprāt, Eiropas Savienībai vajadzētu īstenot politiku saskaņā ar Dublinu divi tam, kas ir ieceļojis pirms 18 mēnešiem. Uh, ir jābauda noteikti apstākļi, jābūt drošībā. Krīzi Grieķijā mēs neatrisināsim, vismaz ne tādā veidā. Mums tiešām jādomā par to, kā panākt, lai Dublinas divi noteikumi tiktu atcelti, lai cilvēkiem būtu pieejama veselības aizsardzība, uh, jo tā, ar tādu situāciju vairs nedrīkst samierināties. Paldies! Maikls Salzons no Maltas parlamenta, no Maltas augšējās palātas, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Nākot no tik mazas salas kā Malta, kura eh, gan geogrāfiski, gan arī reāli atrodas Eiropas Savienības dienvidu robežā, tad, protams, man ir tikai dabīgi runāt par šo tēmu. Īpaši vēlētos uzsvērt Frontex lomu, un Frontex loma tādā aspektā, kāda ir eh, legālā migrācija un migrācijas pārvaldība. Malta kā valsts ir apmēram līdzīgā situācijā, kā grieķu kolēģi tikai teica. Un e, mēs vēlētos redzēt Frontex pilnvaru palielināšanu. Vēlreiz man ir jāatkārto migrācijas plūsmas pāraudzība. Un kolēģi no citiem parlamentiem jau to ir pieminējuši. Pavis, tikko pirms manis runājošais Eiropas parlamenta deputāts no Grieķijas arī runāja par atgriešanas operācijām un par ar to saistītajām problēmām. Uh, Un tomēr, ņemot vērā situācijas sāsinājumu vidusjūrā, varbūt šis ir viens no aspektiem, kuru vajadzētu īpaši uzsvērt, runājot par Frontex pilnvarām un noteikumiem. Pēdējos gados mana valsts ir piedalījusies un arī uzņēmusi savos piejūras ūdeņos Frontex operācijas. Un es pilnīgi noteikti varu apgalvot, ka tas ir bijis uh, politisks lēmums, uh, lai Frontex štābs neatrastos Maltā, un patiesībā mums uh, būtu jārunā par Eiropas solidaritāti, par uh, slodzes, migrantu slodzes sadalījumu. Šobrīd uh, Frontex uh, daudz aktīvāk darbojās uz Grieķijas-Turcijas robežu nekā citur, un mans grieķu kolēģis to jau pieminēja. Noteikti šeit ir jāpiemina Dublinas divi līgums un arī citi līgumi. Šie līgumi attiecās uz šīm darbībām. Aģentūra ir būtisks spēlētājs likumīgās migrācijas novirzīšanā. Uh, Un varbūt eh, vajadzētu padomāt par to, kādu lomu Frontexam vajadzētu spēlēt šobrīd Ziemeļāfrikas valstīs notiekošajos notikumos. Uh, Haddad... Un tagad Rodžers Hadars no Zviedrijas Rikstāga. Tak, Paldies, priekšsēdētāji kungs! Un eh, paldies par šo lekciju par Frontex. Patiesībā arī Zviedrijā šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, arī Zviedrijas Rikstāgā. Un eh, īpašu pateicību vēlētos pateikt Busutila kungam, kurš runāja par Eiropas parlamenta paredzēto priekšlikumu par to, kā nodrošināt demokrātisko kontroli pār Frontex. Taču mans jautājums to gribētu uzdot Frontex direktoram Laitinena kungam. Laitinen kungs runāja par to, ka vajadzētu palielināt kapacitāti, mandātu, tātad Frontex ir jābūt pievienotajai vērtībai un Frontex neaizvieto dalību valstu rīcību. Vienlaicīgi pilnīgi noteikti no dažām dalību valstīm ir dzirdēta kritika, ka Frontexam ir jābūt daudz spēcīgākam, lai tas varētu darboties efektīvāk. Un ja mēs lasam jauno Schengen līgumu par tā saucamajiem izvērtēšanas mehānismiem, tad ir jāizvirza papildus prasības Frontexam. Tā tad spēlētāji ir dažādi un patiesībā ziņa ir pretrunīga. It kā efektivitātes prasības Frontexam tikai pieaug un vienlaicīgi mandāti nē. Tātad mans jautājums. Vispirmām kārtām Laitinenta kungām, vai eksistē kādas likumīgi šķēršļi, lai, ra, lai Frontex darbotos efektīvāk? Un otrs, kā Eiropas parlaments. Um, tas parādījās no Eiropas parlamenta puses, tātad vai tas ir saistī, saistāms ar MR jautājumu, jo patiesībā tas ir Eiropas parlamenta kompetence nekā direktori jautājums. Paldies! Uh, un tagad apakšpalāts deputāts Kīfaisa kungs, lūdzu. Jā, vai tagad mani dzirdat? Tā tad es vēlētos nākt klajā ar četriem ārkārtīgi ātriem komentāriem. Pirmais būs politisks dabas. Es e, ierados apvienotajā karalistē kā pirmās e, pakāpes imigrants. Mani vecāki nāk no Indijas un pats esmu dzimis Jemenā. Tātad e, tas, par ko mēs šobrīd runājam un aizsargājot mūsu robežas, runa jau neiet par legālo migrāciju, runa iet par nelegālo migrāciju. Jo ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kas maksā fantastiskas summas, lai lai nelegāli ierastos Eiropas Savienībā tādā vai citādā veidā. Pilnībā piekrīt tam, ko kolēģi no Grieķijas teica, un es vēlētos pamudināt pilnīgi visus kolēģus dodaties apmeklēt Grieķijas, Turcijas robežu. Es devos uz Falakio. Un viss ir viensprāts, ka situācija tur ir samērā dramatiska, un tomēr Tas, ka Grieķija šobrīd ir nonākusi milzīgā krīzē, Grieķijā vēl joprojām ierodās daudz imigrantu, un Grieķija šobrīd netiek galā pati ar sevi, līdz ar to daudz no šiem migrantiem nonāk uh, Amsterdamā, Parīzē, Lo Londonā, tā tad ir jābūt nastas migrantu plūsmas nastas sadalījumam. Līdz ar to mums šīm valstīm ir jāizrāda pēc iespējas lielāks atbalsts. Runājot par Frontex, mēs atbalstam, un arī mana komiteja atbalsta šo Frontex darbību, un tomēr no operacionālās puses Frontexam ir jābūt spēcīgākam. Frontexam ir jābūt lielākai kapacitātei, lai tas varētu darboties ar šīm problēmām. Pie tam tas attiecās ne tikai uz juridisko svāru. Tas, eh, ko grieķu kolēģis teica, ka samazinājums finansējumam par gandrīz desmit tūkstošiem ir saistīts arī ar Frontex eh, nepārliecinātību. Nākamais, kāda ir atbildības starp dažādām aģentūrām - Frontex, Europol, Eurojust, visiem ir jāsadarbojās. Priekšsēdētājs, paldies! Tātad eh, visi. Uh, Tā tad es vairs neļaušu nevienam pieteikties runātāju sarakstā, vēl ir četri runātāji, un tad arī vairāk es nevienam runāt nelaužu, neļaušu. Tagad uh, Viktors Paģio no uh, Čehu deputātu palātes. Paldies, prieksēdētāji kungs, un uh, paldies, ka jūs man devāt, jā, devāt vārdu. Uh, Man ir jautājums, ko vēlētos uzdot Frontex direktoram Laitinena kungam. Tas ir saistīts ar Eiropas Savienības iekšējām un ārējām robežām. Es varbūt atļaušos pateikt, ka vismaz no Čehijas republikas puses raugoties, Schengens projekts, Schengens līgums ir ļoti veiksmīgi ideja. Tas ir veicinājis pilsoņu brīvu pārvietošanos, un tomēr pēdējos gados tas ir izraisījis veselu virkni problēmu, un tas ir arī. Uh, sāsinājis debats par Schengens principu pašos pamatos. Kādā veidā mēs varam aizsargāt iekšējās un ārējās robežas? Ko labu tam dod Schengena. Diemžēl, diemžēl ir dalība valstis, kuras ir atsākušas Eiropas iekšējo robežu kontroli. Šen, eh, š, Frontexam ir koordinējoša loma un dalību valstu rīcības un darbības atbalstoša loma. Un tomēr Vai Frontexam ir iespēja nodrošināt un pieņemt darbā robežu sargus no citām dalību valstīm, lai stiprinātu robežu kontroli uz Eiropas ārējām robežām. Pie tām eh, es uzskatu, ka Eiropas Savienības iekšēja robežu, robežu kontrolas atjaunošana ir nepieļaunama. Runājot par Čehijas republiku, tad ir bijušas zināmas problēmas uz Čehijas-Vācijas robežu, robežas, un eh, pēc mūsu domām ir jārespektē robežu kontroles neieviešana Eiropas Savienības iekšējās robežās. Bet vai tam ir politiska griba? Ja nav, tad ko darīt? Piemēram, ja ārkārtējos apstākļos ir jāatjauno iekšējā robeža kontrole, tad šiem ārkārtas apstākļiem ir jābūt tikai tad, ja ir būtiski draudi konkrētās valsts iekšējai drošībai. Ko ar to gribēju teikt? Tagad varbūt mazliet par migrāciju. Es uzskatu, ka var būt noteikumi pārkāpumi migrācijas plūsmas kontrolē. Tātad mans jautājums Laitinen kungam. Kādi ir kontroļu īstenošanas noteikumi migrācijas plūsmas kontrolē uz iekšējām robežām? Un vai Laitinen kungs uzskata, ka stiprinot uh, ārējo robežu kontroli, tas nāks par labu arī iekšējo robežu kontrolai. Un tagad eh, Hoka kungs arī no apakšpalāca Anglijā. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es varbūt eh, izgaismošu citu aspektu. Pirms pāris mēnešiem es kopā ar eh, apakšpalātas e, iekšlietu jautājumu priekšsēdētāju apmeklēju Frontex e, štābu Varšavā. Un tad es jautāju, kāpēc e, jūs nevariet izveidot konkrētus, tātad konkrētu iekšējo robežu kontroli ne Eiropas Savienības pilsoņiem, jo tas noteikti uh, palīdzētu kontrolēt gan nelegālo migrantu plūsmu, gan arī trafikingu un citus kriminālu noziegumus. Tātad šobrīd visi, kur ienāk Eiropas Savienībā un iebrauc tajā legāli vai ne ne nelegāli, var brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā, bet ja jums būtu iekšējās Eiropas Savienības robežas, tad tas būtu daudz grūtāk. Pirms pāris mēnešiem tiešām Lielbritānijas presē parādījās informācija, ka ir dalību valsts, kurām Schengen vairs tā īsti nepatīk. Un viena dalība valsts vēlējās uzsākt atkārtot pa pašu pārbaudi ar savu kaimiņu valsti. Apvienotā karalists nemaz netaisās iestāties Schengens līgumā, jo Lielbritānijas valdība ir nolēmusi saglabāt spēcīgas apvienotās karalists ārējās robežas. Tātad es vēlētos ierosināt, lai iekšēja, Eiropas Savienības iekšējā robeža kontrole vidusjūras valstīs būtu atjaunota. Un ja, piemēram, nelegālie migranti vēlas pārvietot, vai migranti vispār vēlas pārvietoties uz kādu citu valsti, nevis vidusjūras valsts, tad viņiem ir jāpieprasa vīza vai uzturēšanās atļauja konkrētajā viņu uh, viņu galapunktu valstī. Eiropas Savienība nav federāla struktūra un robežu sadarbība ir federāla struktūras sastāvdaļa. Es eh, neatzīstu brīvas pārvietošanās principu un vēlētos jums pateikt, ka Lielbritānijā lielākā daļa ir tādās pašās domās. Paldies! Thank you. Uh... Paldies! Andrejs Hanko no Vācijas Bundestāga. Paldies! Es gribētu atbalstīt to, ko sacīja Angorakis kungs no Eiropas parlamenta. Es tam pilnībā piekrītu. Pagājušajā gadā man bija iespēja uzklausīt kritiku. Es, es stāstīju par kritiku, kādu cilvēktiesību aizsardzības organizācijas vērš pret Frontexu un citas starpā Human Rights Watch pēc pirms nedaudzām nedēļām ir publicējusi pētījumu Eiropas netīrās rokas vai notraipītās rokas, proti par to, kas notiek aizturēto bēgļu nometnēs vai uh, apmetnēs. Un uh, šeit tiek pārmesti uh, tā saucamai rabits komandai um, veids, kādā uh, viņi apietas ar uh, bēgļiem, cita starpā arī Grieķijā. Un Frontex acīm redzami neievēro Eiropas Savienības standartus. Uh, Un uh, Human Rights Watch direktors to visu aprakstīja. Viņš raksta, ka tā ir liela pretruna, kad šobrīd, kad Eiropas uh, cilvēktiesību tiesa ir pieņēmusi lēmumu par to, ka emigrantu atgriešana valstīs, uh, no kurām viņi ir ieradušies Grieķijā, ir pretiesiska un nelikumīga. Uh, Un vēl jautājums par Grieķijas un Turcijas robežu. Mēs varam lasīt par to, ka ir paredzēts 120 km garumā izrakt milzīgu grāvi. Tas it kā lai aizsargātos pret tanku uzbrukumiem no Turcijas, bet uh, ir jautājums, vai Frontex kaut kādā veidā piedalās šajos plānos, vai to vienkārši ir pieņēmusi Grieķijas valdība. Es apšaubu, vai līdztiesību vai pamattiesību um, atbildīgās personas iecelšana Frontex kaut ko mainīs vai palīdzēs uh, um, novērst cilvēktiesību pārkāpšanu, kas iecels šo personu un kādas būs tās kompetences. Un pēdējais par Tunisiju. Tunisija tagad pārmaiņu situācijā uzņēma 900 tūkstošu bēgļu no Lībijas, un, protams, ka viegli tas nebija Grieķu kolēģis minēja 132 tūkstošus bēgļu, kas ir ieradušies uz Grieķijā, un, un es eh, regulāri kritizēju eh, Vācijas uh, federālās valdības rīcību uh, Kā tas ir iespējams, ka Tunisija spēja uzņemt gandrīz miljonu cilvēku, bet Eiropas Savienība netiek galā ar 132 tūkstošiem? Mums ir jāsolidarizējas ar cilvēkiem, kas ir nonākuši postā. Tie nav noziedznieki, tie cilvēki, kas ir nonākuši vienkārši uh, sliktā situācijā. Paldies! un tagad Ginters Keslers no Austrijas parlamenta. Paldies, priekšēdētāji, godātie deputāti. Es varbūt skatīšos uz situāciju no cita skatu punkta. Manuprāt, Frontex stāsts ir panākumu stāsts. Um, Šengenas ārējo robežu apsardzība ir īpašs jautājums, kas skar visas Eiropas Savienības dalību valstis. Tāpēc Frontex ir jānovērtē un jā, jāstiprina, jāpapildina tās kompetences. Tā ir izdevies nodrošināt augstus standārtus robežu aizsardzībā, un tāpat tiek ievērota arī, ievērotas cilvēktiesības. tiesības Un Grieķijas pieredze parāda, cik ļoti svarīga ir šī institūcija, cik ļoti liela nozīme tai bija Grieķijā, lai sniegtu atbalstu smagos apstākļos. Un es gribētu jautāt direktora kungam, kādas iespējas vēl būtu jāpiešķir, kādas kompetences jāpiešķir Frontex, lai dalību valstis vēl varētu saņemt vēl labāku atbalstu no Frontex. Well, Paldies! Es domāju, ka šīs bija ārkārtīgi derīgas debates, un mēs runājām vai uzklausījām ļoti, ļoti dažādus viedokļus, un tas arī nav nekāds brīnums, ņemot vērā, ka mēs pārstāvam 27 valstis. Bet, protams, ka bija arī daudz jautājumu, kas tika adresēti Frontex direktoram, un tas arī ir normāli. Uh, jo mēs mēģinam saprast, uh, kā panākt, lai uh, šī aģentūra un citas tiktu labi uzraudzītas, lai tās var attīstīties un strādāt efektīvi. Vispirms došu vārdu Laitinena kungam, lūdzu. Much, uh, paldies, priekšādātāji. Vispirms paldies visiem, kas piedalījās debatēs un kas uh, um, izklāstīja savu viedokli un uzdeva jautājumus. Es atbildēšu uz jautājumiem, um, sadalot tos četrās daļās, un tad beigās pievērsīšos pēdējiem specifiskajam jautājumam, ko uzdeva Austrijas deputāts. Tad pirmais par parlamentāro uzraudzību. Sēmons Busutils jau stāstīja par to, ka Papildus parlamentārai uzraudzībai mums ir arī citi politiskie spēlētāji, tā ir Eiropas komisija, Eiropas Savienības padome, un arī viņiem ir liela nozīme, tāpat arī budžeta iestāde. Katrai ir sava loma, savi uzdevumi, un mēs esam pieredzējuši, ka Eiropas institūcija ietekme ir pieaugusi pēdējā laikā Uh, arī nosakot to, kā darbojas Frontex. Tāpēc parlamentārā uzraudzība un demokrātiskā kontrola ir pietiekama. Bet, protams, kā operatīvajā līmenī vajadzētu nodrošināt arī Frontex neatkarību, kur tas ir nepieciešams. Otrs, lai ilustrētu dalībvalstu lomu Lisbo, Lisabonas līgumā ir teikts, ka lēmumi tiek pieņemti dalībvalstīs un atbildība ir dalībvalstu rokās. Frontex nevar uzņemties vai pārņemt šīs pilnvaras no dalībvalstīm. Ar to vajadzētu sākt vienalga, ko mēs plānojam darīt, un to vajadzētu visiem apzināties. Frontex atbild par koordināciju, par dalību valstu operatīvo darbību koordināciju. Un, uh, tas notiek uz brīvprātības pamatiem, bet tagad pēc jaunās regulas būs arvien vairāk pienākumu vai saistību, proti dalību valstīm būs jāpiedalās operācijās, ko koordinē Frontex. Tāda ir Frontex atbildība, tās aptvērums. Tad mēs esam koordinātori, mēs nepieņemam lēmumus dalībvalstu vietā. Un trešais punkts. Tas skar pamata jautājumus uh, saistībā ar neregulāro, ar nelegālo imigrāciju. Pārāk bieži uh, Mums šķiet, ka robežu kontrole ir tāds brīnum līdzeklis, kas visu atrisinās, bet ne, to nevajadzētu ļauties šai ilūzijai. Uh, robežu kontrole ir tikai viens no risinājumiem, un tas noteikti nav viss risinājums. Ko mēs redzam pie ārējām robežām? Mēs redzam, ka problēma, problēmu nerada uh, kapacitātes vai darbinieku vai resursu trūkums, bet um, Eiropas Savienībā pa ārējām robežām ļoti neliels cilvēku skaits nelegāli tiek iekšā. Problēmas rada procedūras, patvēruma piešķiršanas procedūra, procedūra, kā atgriezt cilvēkus viņu izcelsmes uh, valstīs un tā tālāk. Un runājot par šīm procedūrām, kamēr tās nebūs efektīvas, tikmēr arī robežu kontrola neko nelīdzēs. Ir jābūt visiem elementiem, ir jādarbojas uh, ja, saskanīgi. Mums ir vajadzīgi visi šie instrumenti labā līmenī. Tad daži vārdi par pamata-tiesībām. Šis jautājums par aģentūras dibināšanu, tas viss ir Frontex darbība balstās uz pamattiesību vērtībām. Mēs respektējam šīs vērtības un tiesības un cenšamies tās uh, um, popularizēt un nostiprināt. Un tas attiecās arī uz visām darbībām, kas tiek veiktas pie robežām. Dalībvalstīm ir jāpieņem, bija vienbalsīgi tika pieņemts rīcības plāns un stratēģija, jaunā grozītā regula piešķirs mums vairāk iespēju uzlabot situāciju, mēs varēsim konsultēties ar cilvēktiesību um, aizsardzības iestādēm. Par to runāja Bus Busutilkuns. Mums ir uh, uzvedības kodeks, mums ir kontrolis, kas uh, raugās, kā tiek ievērotas cilvēktiesības mūsu operācijās. Un arī atklājot pārkāpumus, uh, mums ir jāskatās ne tikai uz kritiku, kas tiek vērsta pret mums, mums ir jāņem vērā konstruktīva kritika. Ja mēs paraugāmies uz Eiropas cilvēktiesību aģentūru, tad tur ir rakstīts, ka daudzas no problēmām, kas saistās ar pamatiesību ievērošanu pie ārējām robežām, nebūtu vispār radušās vai atklātas nebūtu atklāts, ja Frontex nebūtu tik aktīvi darbojies. Jautājums, kas mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīgs aktīvs darbs, uzticēšanās mums, sistemātisks darbs, un mums ir jāpiemēro kopēji noteikumi, kas eh, regulē un nosaka mūsu koordinācijas darbu. Paldies! Well, thank you very much, and I think if I can sum up. Paldies! Kopsavilkumā, nu var teikt, ka Frontex ir daļa no risinājuma, nevis daļa no problēmas cilvēktiesību jomā. Lūdzu, Busatilkungs, paldies! Paldies dalībniekiem par komentāriem un jautājumiem, un es uh, gribu atbildēt sekojoši. Pirmais. Uh, ārējās robežas attiecās uz mums visiem. Daži runāja par to, ka tās eh, ir dalībvalstu kompetencē un tā jau vispār ir, bet vai mums vajadzētu uztraukties par Schengenas ārējām robežām vai Čehijai nevajadzētu raizēties tikai par savām iekšējām robežām, jo tā ir Schengenas iekšējās robežas bet arī domāt par to, kas notiek pie Schengens ārējām robežām. Manuprāt, tendence tomēr tāda ir no tā izvairīties nevarēs. Un kad Francija ieviesa iekšējās kontrolas pie Schengenas robežas starp Franciju un Itāliju, tad iemesls tam bija nevis iekšējā robeža ar Itāliju, bet gan ārējā robeža, kas Itālijai ir ar Lampedūzas salu. Līdz ar to problēma, kas bija radusies pie ārējās robežas ar Lampedūzu, noveda Franciju tādā situācijā, kas lika tai ieviest iekšējās kontrolas pie iekšējām Schengen robežām, un no tā vajadzētu mācīties, ārējā robeža pie Lampedūzas nav tikai jautājums, kas uh, rada galvasāpes Itālijai, tā attiec arī uz Franciju, arī uz Čehiju un visiem citiem. Un vēl otrais. Vai mēs vēlamies ieviest Eiropas robežu kontrolas policiju? Nē, atbildi ir nē. Ja es pareizi atceros, tad kādā runā Laitinēna kungs runāja par 400 tūkstoši robežu kontrolas ierēģiem, kas darbojas visā Eiropas Savienībā. Vai tiešām mums vajadzētu vēl dubultot vai izveidot struktūru, kas darīs to pašu, ko dara jau šie 400 tūkstoši cilvēku? varbūt risinājums būtu dibināt aģentūru vai padarīt esošo aģentūru efektīvāku, lai darbs pie ārējām robežām tiktu uzlabots tajās vietās, kur vēl ir visādi trūkumi un nepilnības. Mēs būsim tik stipri, cik stiprs ir mūsu vājākais posms, un tas ir mūsu visu interesēs nodrošināt, lai Eiropas kooperācijas pievienotā vērtība izpaustos arī uzlab robežu kontroļu uzlabošanā, tur, kur vēl ir trūkumi. Un vēl par Frontex pilnvarām un aktivitātēm. Frontex regulā, kas tika grozīta, nav par šo jautājumu runa. Uh, bet grozījumus, kas attiecas uz Frontex vadlīnijām, tomēr ir ļoti nozīmīgs. Apmēram 50 tūkstoši cilvēku šogad ieradās Lampedūzā, un, bet 1500 cilvēku ieradās Maltā. Lampedūza un Malta ir apmēram 1500 km attālumā vienotru bet redzot atšķirības migrantu skaitā ļoti labi parāda, kur cilvēki vēlējās nokļūt. Ja cilvēki nokļūst Maltā, tad tur viņi arī paliek, kamēr no Lampedūzas Itālijas iestādes gādā par to, lai viņi nonāk uz kontinentālās Itālijas. Un 50 tūkstoši no Lampedūzas nonāca Itālijā, tāpēc e, ir saprotams, kāpēc Lampedūza nevēlējās piedalīties Frontex misijā. Malta, atvainojos, atteicās piedalīties Frontex misijā. Runājot par Tunisiju un Lībiju, ļoti, ļoti liela bēgļu plūsma bija no Lībijas uz Tunisiju. Liela daļa ar uh, Eiropas Savienības un tās dalībvalstu palīdzību uh, guva iespēju atgriezties savās valstīs, uz vis, savās izcelsmes valstīs, bet 60 tūkstoši lībiešu palika Tunisijā un viņus uzņēma tunisiešu ģimenes. Un 4000 cilvēku palika pie robežas, kas atrodas Tuksnesī starp Tunisiju un Lībiju, un šie cilvēki tur ir iestrēguši ļoti sliktos, smagos apstākļos, jo viņi nāk no valstīm kā Somālija, Eritreja, Sudāna un. Viņus nevar, protams, sūtīt uz turieni atpakaļ. Un tas rada jautājumu, uz ko mums jāatbild. Ja Tunisija ir spējusi solidarizēties ar trim ceturdaļām miljonu cilvēku, tad vai tiešām uh, attīstītās valstis nespēja solidarizēties, solidarizēties ar četriem tūkstošiem cilvēku, kas ir spiesti dzīvot tuksnesī uz robežas? ASV ir parā, bijusi kalpojusi kā paraugs un pateikusi, ka uzņēmis cik daudz vien iespējams, neminot konkrētus saukļus, skaitļus. Eiropas Savienība neko tam līdzīgu nav paziņojusi, jo cilvēki turpinās ierasties Eiropā. Un uh, viņi ris riskēs ar dzīvību, braucot nedrošos uh, nedrošās laivās, un mums ir jādod viņiem iespēja. Paldies! Protams, ir um, vēl viena iespēja pie Tunīsijas robežam, proti eh, tagad um, Lībijā Nacionālā padome domā par iespēju šiem cilvēkiem atgriezties Lībijā. Bez, iespējams, tas rīt nenotiks, bet tā būtu vēl viena alternatīva iespēja. Lūdzu, Cinoglu kundze. Es vēlos uh, pateikties uh, visiem runātājiem, kas uh, šeit uzstājās, un vēlos precizēt manas teikto nedaudz. Grieķijā pēdējo piecu gadu laikā piedzīvojusi diezgan stipru migrantu pieplūdumu nu, tas uh, radīs eh, jaunus apstākļus. Un tas taču nenotika tāpēc, eh, ka valsts pati to būtu gribējusi. Mums no Turcijas, no Pakistānas, no Afganistānas, no Lībijas, tātad caur Turciju ir ieradušies daudz cilvēku arī no Ziemeļāfrikas caur Turciju pēkšņi sāka ierasties uh, migranti, un uh, Grietijā vienkārši nav bijusi gatava uh, šādai plūsmai mm, tam, kā šos cilvēkus uzņemt mūsu valstī. Un to Grieķija arī nevar pārmest. Mēs jau uzreiz sākām gatavoties, sākām uh, veidot rīcības plānu, pilnveidot patvārumā procedūru. Sākam pētīt, kuram tātad piešķirt nacionālo aizsardzību un kuram nē. Jāsaka, 70% visu aizturēto Grieķijas cietumos ir ārzemnieki. Uh, un tas nav gluži nejauši. Lieta tāda, ka nelegālie migranti Grieķijā bieži arī uzkrīt ar savu noziedzīgo uzveš, uzvešanos, un um, galu galā šie cilvēki Mm, iespējams uh, koncentrējas patrā vai ostās, lai tiktu uz Itāliju, ka viņus var arī saprast. Un šeit um, Frontex operatīvais atbalsts, mūsu vienību atbalsts, uh, tātad gan tehniski, gan cilvēku resursiem, gan ar aprīkojumu. Tas sniedz priekšrocības gan uz sauszemes, gan uz jūras robežām, bet ne visās jomās, teiksim, attiecībās ar Turciju priekšrocību, priekšrocības nav tik ļoti redzamas. Tur ir arī dabīgi šķēršļi, kas uh, apgrūtina kontrolas pasākumus, un tāpēc mūsu iestādes ir eh, izlēmušas rakt šo grāvi, lai uzlabotu kontrolas iespējas, lai neļautu nelegāliem ieceļotājiem nokļūt Grietijā. Pagājušo gadu mēs eh, runājām par 6000 nelegālo migrantu migrantu no Turcijas šogad. Tie jau ir 9000. Un tas notiek izmantojot upi starp Grieķiju un Turciju. Un tā, praktiski upes krastā koncentrējas cilvēki ne tikai no Turcijas, bet, kā es teicu, no Afganistānas un Pakistānas. Viņi tur koncentrējas un uh, tad eh, mēģina pārcelties pār šo upi, izmantojot nedrošas laivas, piepūšamās eh, laivas un līdzīgus rīkus. Un tā ir liela problēma, arī drošības problēma. Šeit, eh, domājot, protams, par pamatiesībām un cilvēktiesībām, mm, ir skaidrs, ka šīs tiesības ir jāievēro, bet no otras puses jādomā par drošību Grieķijā. Mums jāizmanto visi līdzekļi sadarbība ar Frontex šai ziņā. Mums šķiet, ka vidusjūras reģions un tā austrumu daļa, tā taču arī ir Eiropas Savienības sastāvdaļa, un mums ir nepieciešama jūsu solidaritāte un atbalsts, lai kopīgi veiktu operatīvas eh, aktivitātes. Turklāt visas šīs operācijas daudz ko izmaksā un uh, eh, apgrūtina arī mūsu budžetu, bet mēs darām visu, lai tiktu galā ar šo migrantu vilni. Nīpaši tagad, kad uh, situācija Ziemeļāfrikā ir tik nedroša. Paldies visiem runātājiem, kas izteicās uh, tik pārliecinoši un uh, dalījās savā pieredzē attiecībā uz uh, situāciju viņa respektīvajās valstīs. Diskusija, manuprāt, bija ļoti dzīva. Un, um, protams, mums visiem kļuva skaidrs, ka Frontex ir ļoti svarīga organizācija mums visiem, un Frontex uh, nodarbojas ar eh, strīdīgiem jautājumiem, ko grūti regulēt, iespējams, un būs grūti eh, tuvākā nākotnē tos regulēt, bet tas ir jādara, jo citādi mums visiem būs sliktāk. Līdz ar to mums jāpatur um, prātā tas, kas notiek um, ar Frontex, un mums jāvirza lietas uz priekšu. Tagad es vēlos uh, slēgt šo sēdi, šo sēdes daļu ar vienu parindi, iespējams, kā jau teica Hopkins kungs, mana valsts nav Schengen zonā, nav arī Frontex dalība valsts, bet tas bija diezgan pārsteidzoši, kad uh, izveidojusies jauna koalīcija, jauna valdības koalīcija, un kad tā publiskojusi jaunu drošības stratēģiju, viena no prioritātēm bija Frontex stiprināšana. Tad līdz ar to pat še, valsts, kas nav Schengenā, atzīst, ka mūsu interesēs ir Frontexu stiprināt. Un um, mēģināt uh, padarīt Frontexu pēc iespējas veiksmīgāku. To tik gribēju jums atgādināt. Un um, tagad ierosinu. Nu, pāriet pie noslēguma sēdes. Mums ir nedaudz mazāk par divām stundām mūsu rīcībā, un eh, tagad uh, varam diskutēt, varam sākt diskus, diskutēt par to, kā uzlabot sastarpējo sadarbību un aģentūru pāraudzību. Tad aicināšu diskusijas eh, dalībniekus uh, pienākt šeit pie manis Mm, praktiski, diemžēl, Lamberts kundze šodien tomēr nevarēs um, nolasīt uh, paredzēto referātu, tā kā diskusiju ievadīs četri cilvēki, nevis pieci, kā bija paredzēts, bet tas nekas. Un um, kā Daglāra kungs uh, pienāks te pie manis, vai viņš Vai viņš vēlas drīzāk runāt no savas vietas zālē, es nezinu. Katrā gadījumā viņš būs pirmais runātājs. Viņš jau vakar arī uh, vadīja šo sanāksmi kopumā, un es vēlos pateikties viņam par to, ka šis pasākums uh, vispār tiek organizēts. Tad viņš būs, kā es teicu, pirmais runātājs. Starp citu, Lordu palātu, kur pārstāv šeit, arī paudusi savu nostāju par sadarbības stiprināšanu. Dokuments ir nodots parlamentam, un mēs uzskatām, ka sadarbībai jāuzlabojas organiski, tātad pakāpeniski, un tam nav nepieciešams jaunas struktūras, lai procesu veicinātu. Bet par to Varbūt tagad labāk pastāstīs Agilāra kungs, lūdzu. Paldies. Priekšsādātāja kungs, Lord Henning, un visi klātēsošie. Es vēlos dot savu pienesumu un noslēgumu sēdei. Vēlos uzsvērt, un varbūt pāanalizēt, um, ko mēs varam uzlabot um, ar novērtējumu, novērtējot um, politikas, kas tiek pieņemtas, novērtējot sniegumu, novērtējot aģentūru darbības rezultātus, kas um, rīkojas um, tiesiskuma drošības un brīvības uh, labad. Uh, 2009. gada decembrī tika pieņemts pirmas lēmums, un tad 2010. gadā tika pieņemta pirmā iekšējas drošības stratēģija Eiropas Savienības padomēm. Tad arī tika izveidota pastāvīgā komiteja, kozī komiteja, pamatojoties uz uh, LSD 71. pantu, kas nodarbojas tieši ar iekšējās drošības jautājumiem. Un uh, tad um, 2010. gada novembrī tika publiskots komisijas paziņojums par iekšējās drošības um, stratēģiju ar specifiskiem priekšlikumiem. Tā kā daudz kas ir paveikts, bet divus gadus vēlāk mēs neesam panākuši visu, ko gribējam. Un e, šeit mūsu uzdevums ir saprast, kāpēc atrodamies šādā situācijā. Pirmā sanāksme notika pirms gada, 2010. gadā. Šāda pārskatīšanas sanāksmē, ja tā var teikt, un tagad tiekamies atkal, lai Eh, paskatieties, ko dara Eiropas Savienības aģentūras Airpols, Eiro, Just, eh, Frontex. Katrai, katrai no šīm aģentūrām šīs konferences ietvaros bija iespēja izteikties un pastāstīt par aktivitātēm. Un šādi mēs jau ieviešam komisijas un padomjas rekomendācijas. Runa ir par um, Eiropas politikas ciklu, kas, palīd, kas varētu palīdzēt um, stiprināt um, sadarbību starp uh, visām, tam, visiem procesa dalībniekiem. Es um, vakar pēc uh, konferences uh, atklāšanas uh, jau izteicos. Uh, bet atkārtošos. Mēs šeit esam, lai dotu pievienoto vērtību, lai palīdzētu šīm aģentūrām, lai uzlabotu to, kā tiek veikts novērtējums, lai runātu par mūsu prioritātēm, kibernoziegumiem, terorismu, organizēto noziedzību, ārējām robežām, pārvalde, kopīga ārējo robežu pārvalde. Un um, tāpēc es ierosinu vēlreiz padomāt par to, cik svarīgi ir uh, rīkoties kopīgi cik svarīgi ir um, panākt, lai aģentūras uzstājas arī nacionālajos parlamentos. Teiksim, Eiropas parlamentā tas notiek ļoti regulāri. Aģentūra pārstāvji uzstājas Libe komitejā ļoti regulāri. Un tad uh, vakar tika izanalizēta LSD uh, panti 70, 71, 80 un tā tālāk. Tur runa ir par nacionālo parlamentu iesaistīšanu šajos procesos, lai panāktu kop, kopīgos mērķus. Un, um, mēs varētu uh, šādi vēlreiz uh, pārbaudīt aģentūru sniegto informāciju, to labāk analizēt um, un um, labāk novērtēt um, aģentūru darbību nacionālā līmenī. Iespējams ierosināt pielāgojumus, kas būtu nepieciešami nacionālā un Eiropas līmenī. Ja mēs uzsauktu šādu vingrinājumu nākama mēneša laikā, mēs eh, palīdzētu sagatavoties eh, jauniem projektiem, kas paredzēti 2013. gadā, un mēs pierādītu, ka mūsu organizācija tiešām ir noderīga, noderīga pilsoņiem, ka mēs te rūpējamies par brīvību, drošību un tiesiskumu, mēs eh, raidītu signālu. Un ja mūsu darbs būs veiksmīgs, tad katrs nacionālais parlaments, katra palāta piedalīsies novērtējuma vingrinājumā, kā to pārēdz LSD 70. pants, un um, šādi mēs uh, labāk varēsim sagatavoties nākamai sanāksmei, kas paredzēta 2012. gada oktobrī. Nacionālajie ziņojumi līdz ar to varēs uzlabot uh, jau paveiktā darba kvalitāti aģentūrās un palīdzēs uh, no nacionālās uh, perspektīvas labāk izprast uh, aģentūru darbības priekšrocības un trūkumu, saprast, kas ir nepieciešams nacionālā un Eiropas līmeni pirms uzsākt 2013. Um, gada politikas, jaunu politikas ciklu. Mēs Libe komitejā dalāmies uh, šajā informācijā ar nacionāliem parlamentiem. Mums ir komitejas, tātad, kas ir atbildīgas par eh, drošību, tiesiskumu, brīvību, komitejas, kas atbildīgas par iekšlietām un, un tieslietām. Un um, to darot, um, mēs uh, palīdzam uzlabot um, vērtēšanu kā tādu ja jau šis juridiskais eh, pamats eh, ir pieņemts, tas eh, paredz panākumus šai, šajā jomā un tas paredz labāku komunikāciju un vairāk informācijas mūsu rīcībā. Mēs uzskatām, ka visa informācija ir eh, jāvirza nacionāliem parlamentiem, informācija ir jāievāc regulārāk, tas uzlabotu novērtēšanas procesam kvalitāti un leģitimitāti. Mēs te kaut ko līdzīgu Wikileaks uh, varētu izveidot. Tas Eiropas Savienībai, Eiropas Savienības demokratizācijai noteikti palīdzētu, un tad ir principiāli lūkojoties. Piemēram, tas būtu atrunāts arī LSD desmitajā pantā. Un es domāju, ka tagad eh, ar nākamo Dānijas prezidentūru mēs eh, varētu šo domu sākt virzīt uz priekšu, gatavojoties 2012. gada konferencei. Un darot to, mēs eh, konstruktīvi atbildēsim tiem, kam ir pagadām zināmas šaubas Šīs šaubas radušās e, tepat e, šīs konferences ietvaros. Tātad šaubas par to, vai mēs ejam pareizā virzienā. Vai darām visu, ko paredz e, līguma mandāts. Tad mēs varēsim sev atbildēt, ka mēs tiešām darām visu, ko paredz līguma mandāts mūsu mandāts, lai uzlabotu situāciju tiesiskumu, tiesiskumu, brīvību un drošību. Paldies! Agilāra kungam, tas bija mūsu deva, debašu ievadvārdi, jo jūs eh, patiesībā nācāt klajā ar vairākiem priekšlikumiem, un tagad es vēlētos dot vārdu Portugāles parlamenta Eiropas lietu komitejas loceklim Paulu Pisku. Lūdzu! Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, godātie prezidija, godātie prezidijā sēdošie. Es eh, vēlētos atvainoties, ka man ir jāskrien tūlīt pēc eh, saviem vārdiem, kad es būšu runājis, jo man ir jāskrien, jāsteidzas uz lidmašīnu, kas pacelsies 12.20. Kā arī iepriekšējie runātāji jau apliecināja, man ir ārkārtīgi liels prieks no Portugāles parlamenta puses runāt par šiem svarīgiem jautājumiem, kas patiesībā ir Eiropas pamatu pamats. Eiropas parlaments, runājot par pamattiesībām un pamatbrīvībām, Portugāles parlaments uzskata, ka tas ir ārkārtīgi būtiski. Un pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās, pēc tam, kad pamattiesību harta ir iekļaut šajā līgumā, mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai dalību valstu parlamenti vērst uzmanību šiem svarīgiem jautājumiem. Īpaši tas attiecās uz individu tiesību aizsardzību un uz mūsu sabiedrības spēju aizsargāt tos, kam tas ir nepieciešams. Taču reālajā dzīvē mums ir nepieciešama konkrēta darbība, kas varētu nodrošināt Eiropas projektu tālāku virzību. Taču, lai šī sadarbība darbotos, mums vēl ir daudz, veiksmīgi darbotos, mums vēl ir daudz darāms. Daudz, kas Eiropas kontekstā ir jauns un nepārbaudīts, un arī pāraudzība ir jauna pēc savas būtības, un daudz, kas notiek pār starpvaldību līmenī. Līdz ar to dalību valstu valdības nevienmēr izprot, visas tās iniciatīvas un nevienmēr zina par tām, kas, eh, piemēram, tiek organizētas saskaņā ar kozī lēmumiem vai Frontex pavadā vai to organizē Europol. Jā, Frontexam vajadzētu informēt eh, Eiropas parlamentu, un tomēr, runājot par pamattiesībām, tad tās pilnīgi noteikti ir jāskata plašākā raudzījumā. Runājot par pāraudzību, par savstarpējo sadarbību, parlamentam ir zināms par aģentūru darbu, un šeit es vēlētos atsaukties arī uz mūsu vakar dzirdēto. Iekšlietu un tieslietu ministrijām ir regulāri jāatskaitās dalību valstu parlamentos par viņu sadarbību ar dažādajām aģentūrām, un tomēr tas nevienmēr tā darbojās valstu parlamentos. Un iemesls tam vienkārši ir tāds, ka dalību valstu parlamenti nevienmēr ir ieinteresēti Eiropas jautājumos. Varbūt mums vajadzētu runāt arī par to, kā dalību valstu parlamenti var runāt par šiem jautājumiem, tāpat kā to mēs darām šeit, un tāpat kā tas tiek izskatīts Eiropas parlamentā. Jā, jebkurā gadījumā iekšējie jautājumi, iekšlietas daudziem parlamentiem ir svarīgāk, un, kā jau es teicu, Eiropas jautājumi bieži vien atbīdās otrajā plānā. Ir svarīgi, lai šiem delikātajiem jautājumiem būtu parlamentāra kontrola arī no valstu parlamentu puses. Es uzskatu, ka šāds fórums, kādā mēs esam sastapušies šodien, ir ļoti svarīgs, bet mums ir jāuzlabo arī uh, kopienas mehānismi iekšējās drošības nodrošināšanai. Šā iemesla dēļ ir svarīgi arī uzlabot to attieksme, kāda dalībvalsts parlamentiem ir pret dažādajām aģentūrām. Un ir svarīgi, lai dalībvalstu parlamenti eh, arī izveidotu metodiku, kā strādāt ar šiem jautājumiem. Tas ir nepieciešams tāpēc, lai dalību valstu deputātiem parlamentos būtu iespēja labāk iepazīties ar šiem jautājumiem. Es uzskatu, ka e, dalību valstu parlamentos ir jābūt e, konkrētākai attieksmei un arī kritiskākai analīzai pret to un par to, kas notiek aģentūrās jo atcerēsimies, ka mūsu trīs izskatītās aģentūras šajās trīs dienās runā un strādā pie Eiropas Savienības drošības un kriminalitātes apkarošanas, noziedzības apkarošanas. Mums ir jārespektē individa tiesības, un Eiropas līmenī jādomā par to, kā sniegt pievienoto vērtību Eiropas līmenī un kā palīdzēt dalībvalstīm. Runājot par konstitucionālajiem jautājumiem un par politiku, kā arī par sadarbību starp dažādām iesaistītajām ministrijām, kā jau es pieminēju, piemēram, iekšlietu un tieslietu, tad šeit svarīgi ir arī sadarbības un rezultātu izvērtēšana. Libe komiteja un Eiropas parlaments jau dara daudz, un šie jautājumi galvenokārt tiek izskatīti Libe komitejā un saskaņā ar Lisabonas līgumu parlamentam ir jātiek ar vien ciešāk informētam par šīm nozarēm, bet jāsaka, ka dalībvalsts parlamentos nevienmēr tas tā darbojās. Dalībvalsts parlamentiem demokrātiskās kontrolas bieži vien pār šīm nozarēm nav. Neskatoties uz to, ka dalībvalsts tik ļoti atšķiras savā starpā, uh, Mums tomēr ir jāmēģina strādāt kopīgi. Mums ir jāmēģina stiprināt iekšējā drošība, jāaizsargā robežas un, protams, ka jāap, jāapkaro organizētā nociedzība. Tas var novest pie nepatīkamas sajūtas, ka Eiropas Savienība sāk sadalīties un decentralizēties. Tāpēc es domāju, ka e, aģentūrām ir jāstrādā, lai pretdarbotos šim procesam. Runājot par dažādiem Eiropas līmeņa līgumiem un nolīgumiem, pavisam nesen to mēs piedzīvojām, kad vairākas dalību valsts atkal atjaunoja kontroli uz robežām. Un tas tikpat lielā mērā attiecas arī uz migrantu plūsmu, ko mēs šobrīd piedzīvojam no Arābu pavasara skartajām Ziemeļāfrikas valstīm. Lai šo komplekso situāciju mēs varētu risināt, mums ir nepieciešams Eiropas skatījums. Pie tam eh, jāsaka, ka pēdējā laikā Eiropā notikušais ir negatīvi ietekmējis veselu virkni aģentūras strādājošo, un šī te robežu kontrolas atjaunošana ir negatīvi ietekmējis arī Schengens ideju un arī Eiropas politiku kā tādu. Protams, ka mums ir jārunā par iekšējo drošību, un tomēr sadarbībai ir jābūt tādā līmenī, lai iedzīvotāji justos droši, un tomēr mums ir jāņem vērā arī Eiropas aspekts. Protams, ka brīva pārvietošanās e, iekļauj sevī dažādus riskus. Tā ir cilvēku tirzniecība, ieroču tirzniecība, narkotika tirzniecība, citi organizētās noziedzības veidi. Un, eh, protams, ka mums neizdosies šos audzējus apkarot, ja mēs neiel, neiesaistīsim dažādas spēlētājas Eiropā. Mums ir kritiski jāizvērtē gan no parlamentu, gan no Eiroparlamenta puses, kas tiek darīts. Pie tam šai novērtēšanai ir jātiek balstītai arī uz humanistiskiem pamatiem, jo tas jau tomēr bija Eiropas projekta sākumā. Un e, mums ir jānodrošina arī iedzīvotāju tiesības un pamatbrīvības. Tāpēc sadarbībai starp dažādām aģentūrām ir jābūt ārkārtīgi spēcīgai. Tas, ka Eiropai ir konsekventa politika, uh, kas eh, veicina sadarbību starp dalību valstu parlamentiem un dažādām aģentūrām, ir ļoti svarīgi. Kaut arī zināms, ka vienmēr būs grūtības, piemēram, sakoordinēt dažādu dalību valstu viedokļus, mums tomēr tas ir jācenšas. Un ja Eiropas Savienība būs strukturētāka, tas radīs lielākas iespējas efektīvāk izvērtēt dažādas aģentūras. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs ir Karl, Karlos Koeļo, kas ir Libe komitejas loceklis Eiropas parlamentā un kas ir sagatavojis vairākus ziņojumus par Schengens līgumu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es eh, varbūt sākšu tagad savu runu. Atcerēsimies, ka Eiropas Savienība šodien vairs nav tāda, kāda tā bija iepriekš. Mēs e, neesam tikai pakalpojumu, kapitāla un preču Eiropa, mēs mēģinam izveidot arī iedzīvotāju Eiropu, kurā mēs darbosimies kopīgā brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Tātad, izveidot šo brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, Līdz šim mēs esam raudzījušies uz labāku sadarbību starp dalību valstīm, bet pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās mēs šobrīd izveidojam kopīgus standartus, kopīgus instrumentus, kopīgus likumus, un Eiropas eh, aģentūras ir šīs evolūcijas vistiešākais piemērs. Un, uh, to rīcība varētu būt salīdzināma ar federālu aģentūru rīcību. Līdz ar to runa iet par federālas kontrolas īstenošanu. Patiesībā Lisabonas līgums eh, bija būtisks solis uz priekšu, lai stiprinātu sadarbību starp dalību valstu un Eiropas parlamentiem. Un eh, šo divu parlamentāro līmeņu sadarbība ir ārkārtīgi būtiska. Eiropas parlamenta pilnvars un <clears throat> dalību valstu pilnvars uh, tā saucamajā bijušajā trešā pilāra ietvaros, kurā bija tiesiskuma un eh, tiesisku, tiesiskuma sadarbība. Tas ir veicinājis Eiropas parlamenta uzraudzības pilnvars un arī Eiropas eh, parlamenta sadarbību ar dalību valstu parlamentiem. Un tomēr praktiskā līmenī mums joprojām vēl ir daudz darāmā. Eiropas parlamentam vajadzētu vairāk izmantot iespēju diskutēt ar nacionālajiem parlamentiem par lēmumu pieņemšanu. Savukārt nacionālajiem parlamentiem vairāk vajadzētu izmantot tiem piešķirtās jaunās pilnvaras, kas ir atrunātas Lisabonas līgumā. Mums ir jāmēģina rast risinājums, kurus ir uh, tādām situācijām, kurās ir iespējams pieņemt lēmumu ar vienošanos, piemēram, partnerības līgumi, bet Eiropas parlaments bieži vien par tiem netiek informēts. Un eh, vai mums nevajadzētu tomēr sadarboties ciešāk ar dalību valstu parlamentiem? Un uh, Runājot par demokrātiskās kontrolas īstenošanu, te tikai sadarbībā mēs to varam izdarīt. Uh, Pāris vārdu par Eiropas aģentūrām. Juridiskais mandāts un sadarbība starp visām trim aģentūrām Frontex, Europol un Eurojust. Šī sadarbība ir stiprinājusies un pieaugusi pēdējo gadu laikā. Daudzos gadījumos šī sadarbība jau pārkāp sākotnējo mandātu, un šobrīd šīs aģentūras spēja veikt tādus operatīvos uzdevumus, kas e, agrāk nebija pa spēkam atsevišķām dalību valstīm. Un es vēlētos pateikt, ka Eiropas parlaments atbalsta šo aģentūru mandātu un operacionālās kapacitātes palielināšanu, tādējādi piešķirot aģentūrām nepieciešamos instrumentus, lai nodrošinātu Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģiju un cīnītos pret eh, nopietniem draudiem tādiem kā terorisms, kibernoziedzība, cilvēktirzniecība un arī dabas katastrofas. Tomēr neaizmirsīsim, ka vienlaicīgi mums ir jādomā arī par adekvātu šo aģentūru uzraudzību. Jo pēc Frontex mandāta apsti paplašinājuma, apstiprinājuma 1. septembra plenārsēdē runa iet par ātrās atbildes reakcijas vienības vai idejas izveidošanu, īpaši tas attiecās uz pēdējo mēnešu notikumiem vidusjūras reģionā. Kā visiem zināms, kopš šā gada sākuma vairākās Ziemeļāfrikas valstīs ir notikusi būtiska cilvēku pārvietošanās, un e, dažas Eiropas dalību valstis ir uzņēmušas milzīgus migrantu apjomus. Lai aizsargātu Schengenu un lai nodrošinātu tās robežu pasargāšanu, bija nepieciešama visu dalību valstu mobilizēšanu Eiropas līmenī un izmantot visus politiskos un finansiālos līdzekļus, kas ir Eiropas Savienības rīcībā. Šengenas eh, zonas stiprināšana ir būtiska un to var nodrošināt tikai tad, ja katra dalība valsts kontrolēs un aizsargās Eiropas ārējo robežu adekvāti. Tikai tad mēs varēsim nodrošināt adekvātu migrantu plūsmas pārvaldību. Eiropas mehānisma pārskatīšana būs sava veida atbilde šai migrantu plūsmai, vienlaicīgi saglabājot brīvu pilsoņu pārvietošanos un nepieļaut nelegālās Eiropas Savienības iekšējo robežu kontroļu atjaunošanas, ko dažas dalību valsts ir īstenojušas. Pie tam uh, Nedrīkst par argumentu izmantot, ka e, dalību valsts vēlas e, apturēt organizēto noziedzību un samazināt nelegālo migrantu plūsmu, tomēr ir jābūt solidaritātei starp dalību valstīm. Un tomēr mēs nevaram noliegt, ka jaunais Frontex mandāts sevi iekļauj arī zināmu risku. Proti, risks datu aizsardzības, datu privātuma aizsardzībai un arī tam, kāda uzraudzības un pāraudzības sistēma tiks izmantota. Ir jānodrošina pasargājoši pasākumi, lai nodrošinātu datu aizsardzību. Pat ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos eh, tiesiskuma un iekšlietu jautājumu pilārs ir bijis atcelts. Un tagad tomēr parādās tendence šo trešo bijušo trešo pilāru un domāšanu tādā gadā, garā saglabāt. Mēs uzskatām, ka patvērumu un migrācijas jautājumi joprojām ir dziļi iesakņojušies dalību valsts suverenitātes apziņā. Līdz ar to katra dalību valsts vēlas pasargāt savas ārējās robežas, un tomēr mēs nedrīkstam pievērt acis Eiropas Savienības kompetenci šajos jautājumos. Uh, Un šobrīd ir pienācis laiks, lai ne tikai Eiropas parlaments, bet arī valstu parlaments saprast, cik ļoti svarīgs ir Lisabonas līgums, un arī tas, ka šobrīd šīs Eiropas Savienības aģentūras ir redzamākā un aktīvākā spēlētāja vai daļa, kas nodarbojās ar migrantu plūsmas pārvaldību un robežu uzraudzību Eiropas līmenī. Es vēlētos pateikt, ka šīs aģentūras jau šobrīd ir desmit, un parlamentiem ir jābūt pietiekamai mm, kompetencei uzraudzīt robežas, un arī nāk klajā ar jaunām idejām robežu pāraudzībai, piemēram, igadējai programmai no aģentūra puses. Jau vakar šajā auditorijā izskanēja, ka nevajag palielināt parlamentārās kontrolas mandātu, un šeit es nepiekrītu. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu iz, izvesta demokrātiska pāraudzība pār šo aģentūru darbību. Īpaši, īpaši tas attiecās uz atbildības jautājumu, uz, jā, uz atbildības jautājumu un par pamattiesību pārkāpumu novēršanu. Runāšu skaidru valodu. Starp institucionālā spēle nav pietiekama. Mums ir jāuzlabo informācijas apmaiņa starp dažādiem līmeņiem, ir jāizveido konkrēts tīkls, piemēram, Eiropas līmenī, dalībvalstu līmenī un arī līmenī starp, piemēram, referentiem, kuri strādā pie viena un tā paša faila, pie vienas un tās pašas tēmas dalību valstīs un Eiroparlamentā. Es vēlētos griezties pie valstu parlamentāriešiem, uh, sadarbosimies un vairāk interesēsimies par Eiropas aģentūrām. Es vēlētos atbalstīt Lopesa Agijāra kunga teikto, ka strādāt kopā, tādējādi mēs vienmēr būsim spēcīgāki. Un burtiski pēdējais teikums Dāmas un kungi, tas prasīja 50 gadus, lai mēs pabeigtu iekšējā tirgus celtniecību. Taču mēs esam strādājuši tikai un vienīgi tikai 12 gadus, lai stiprinātu brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. Mēs ejam pareizajā virzienā, un to arī apstiprina pamata tiesību hartas iekļaušana Lisabonas līgumā. Un tomēr šajā pārejas periodā, kurā šobrīd dzīvojam, tā būtu nepiedodama kļūda, tā būtu pat bīstama kļūda, ja mēs izveidotu Eiropu uz drošības principiem, kas tomēr nebalstītos uz parlamentārās pāraudzības principiem. Es esmu pārliecināts, ka tikai auglīga sadarbība var novest pie tā, ka tas nenotiks. Paldies! Paldies, jūs piedāvājat dažas ļoti interesantas idejas. Mana komiteja Lorda patā, palātā izstrādāja ziņojumu par šo jautājumu, un mēs ļoti labi sadarbojamies ar Borsalīno kundzi, kas arī strādā Libe komitejā ar šo tēmu. Un tas ir viens, viens no veidiem, kā dalībvalstu parlamenti var sadarboties ar Eiropas parlamentu, ir tieši strādājot par šo tēmu. Un tagad došu vārdu Kītam Vāzakungam, apvienotās karalists pārstāvi palāts iekšlietu komitejas priekšsādātājam. Es gribētu uzsvērt, ka ļoti labprāt uzstāšos jūsu vadībā šajā fórumā. Eiropas Savienības priekšrocība organizējot pasākumus vai tendence, ne priekšrocība, bet varētu teikt raksturīga īpašība tā, ka visi cilvēki saka vienu un to pašu. Un Karlos, mans kolēģis no Portugāles, pateica visu pilnīgi pareizi par to, ka nepieciešama lielāka caurskatāmība un lielāka uzraudzība, un ar to es arī gribētu sākt. Es gribētu pastāstīt, kādas ir manas intereses. Es pirmoreiz piedalījos kā Eiropas ministrs, kā Britu Eiropas ministrs Eiropas Savienības samitā, Un Karlosam ir taisnība arī tādā ziņā, ka samita vadītāji ir piemērojuši ļoti dažādas metodes attīstot vai strādājot ar darba programmu. Varbūt kāds varētu teikt, ka Frontex varbūt ir netik daudz gribējis koordinēt, kā vadīt Un kolēģu domas arī Britu parlamentā atšķirās attiecībā uz Eiropas saimnību. Scrutiny. The lofty words. Karlos un citi ļoti labi izteicās, bet es īsajās minūtēs, kas man ir atvēlēts, runāšu par praktiskiem jautājumiem, kā es Britu parlamentā cenšos panākt, lai Eiropas aģentūras tiktu kontrolētas. Iekš Eiropas, um, atvainojos, iekšlietu komiteja lielākoties tātad strādā ar to, um, nu, to informāciju, ko mēs saņemam, vai nu mutiski, vai citādā veidā. Uh, Un viena no nozīmīgām lietām, ko mēs varam panākt caurskatāmībā un pārskatu uzraudzībā, tā ir tieša sadarbība bez starpniecības ar mūsu kolēģiem citās valstīs, tātad bez starpniekiem. Es tikos ar Francijas parlamenta pārstāvjiem, nākamajā nedēļā tikšos ar citas dalībvalsts parlamentāriešiem un visa šī iekšlietu komiteja savulaik viesojās Grieķijā, kur mēs tikāmies ar Grieķijas opozīcijas deputātiem un iepazināmies uz vietas ar to, kas notiek Falakio tieši. Un mums, protams, jāsaprot, ka Eiropas parlaments uzrauga Eiropas institūcijas bet jūs, kas aktīvi darbojaties dalībvalstu parlamentu komitejās, saprotat, ka uzraudzība ir viena lieta, bet mums ir jāsadarbojas arī ar Eiropas aģentūru, lai mēs varētu. London, lai mēs varētu sadarboties savā starpā. runāt par Eiropolu, mēs nevarējām viesoties Varšavā, mums bija jāizvēlas, kur mēs varam braukt, bet tikāmies ar Frontex direktoru videokonferencē un izmantojām iespējas, kas ir Lordu palātā, kas ir daudz labākas nekā apakšpalātā, pārstāvju palātā. Un Karlasam ir taisnība arī tādā ziņā, ka institūciju jau netrūkst un parlamentāriešiem arī netrūks darba. Mums ir jāspēj uzraudzīt organizācijas, notika diskusijas par Eiropolu, mēs runājām par Frontex. Un es gribētu, lai mēs ietu vēl tālāk uz priekšu. Es labprāt došos uz Lionu tikties ar Interpola kolēģiem, apspriest jautājumu par cilvēku tirzniecību, jo tā jau arī neapstājas pie Eiropas Savienības robežām. Un Frontex liecina, ka tiklīdz cilvēki nonāk pie Eiropas Savienības robežu, tad jau var teikt, ka ir par vēlu. Svarīgi ir sadarboties ar šo cilvēku izcelsmes valstīm imigrācijas un cilvēku tirniecības jautājumos. Mums nekas cits neatliek, mums ir jāraugās tālāk nekā Eiropas Savienības robeža. Ja mēs gribam legal, nelegālo imigrāciju un cilvēku tirniecību um, pārvarēt un novērst. Un runājot par beļģie, bēgļiem uz Grieķiju, daudz no tiem nākot no Afganistānas un citām valstīm, un lielākā daļa no viņiem ir samaksājusi 5000 eiro par to, lai vispār nonāktu Eiropas Savienības valstī. Ir būtiski, lai kontrole būtu un tā būtu efektīva lai organizācijas tiktu kontrolētas regulāri. Par kopējās uzraudzības aptvērumu. Mums vajadzētu tikties ar dalībvalstu parlamentāriešiem, jātiekas ar. Of, uh, of... Mums ir jābūt iespējām regulāri tikties ar aģentūru vadītājiem un ir paredzēts arī, paredz arī vizītu uz Afganistānu. Varbūt kāds varētu jautāt, ko gan iekšlietu politiķis meklē Afganistānā, bet Afganistānā ir kriminālās or, organizētās noziedzības tīkli. Un Un tieši tur atrodas aģenti, kuriem cilvēki maksā, lai viņus kāds kontrabandas ceļā aizvestu uz Eiropu. Un vēl. Ļoti nozīmīgi ir ņemt vērā šādās situācijās. Mums ir jāspēj prasīt atbildību no Eiropas aģentūrām tām ir regulāri jāatskaitās par savām aktivitātēm, mums ir jānosaka tādas robežvērtības, kā vērtēt šo iestāžu darbu. Britu robežu aģentūra to praktizē reizi gadā. Mēs tiekamies un uzklausām atskaiti par to, kas ir noticis pie robežām. Mēs izstrādājam uz tā pamata ziņojumu un raugāmies, kā situācija attīstās. Un tagad mēs uzdodam šajā formā īpašus jautājumus, 50 individuālus jautājumus, kas katru gadu ir atšķirīgi, un mēs kontrolējam aģentūru, izmantojot 50 um, jautājumus, un tam nav nekāda sakara ar Britu valdības um, nostādnēm vai iecerēm. To dara pats parlaments. Mēs uzdodam jautājumus, kas ir būtiski, mēs tos uzdodam Eiropolam un citiem. Liels paldies! Thank you very much. Uh, and now the last panel speaker before we... Un tagad pēdējais runātājs, pēdējā runātāja pirms debatēm ir Lambertas kundze no Eiropas parlamenta. Viņa arī strādā Libe komitejā. Uh, thank, thank you, President, and uh, I apologize, one, for being late, but we had... Paldies, atvainojiet, ka um, ierados par vēlu. Bet notika balsojums, kuram bija jāpiedalās. Es, um, esmu trešā persona no Lielbritānijas šajā panelī. Es domāju, tomēr, ka mums ir diezgan dažādi viedokļi, jo pārstāvam arī dažādas politiskās partijas. Es arī nodarbojos ar uh, aģentūru kontroli. Esmu komitejā, kas. Uh, turpina pētīt komisijas uh, paziņojumu, un kopīgi ar padomi un komisiju mēs mēģinām ieviest labāku efektivitātu un pārskatu atbildību Eiropas Savienībā. Mēs um, domājam par um, to, ko varam izdarīt parlamentā. Tie, kas vēlas izlasīt, var to izlasīt 32. analītiskajā datnē. Mēs te domājam par direktoru iecelšanu, par dialogu, par eh, pārskatu atbildību, par budžetu arī. Bet tā nav mūsu vienīgā loma. Pat, ja Dārzs Salakropēs tikai par budžetu, bet mēs runājam arī par politisko pārskatu atbildību, un pienesumi šīs konferences ietvaros palīdzēs situāciju uzlabot. Runājot par aģentūrām, kas, eh, ar kurām īpaši uzmanīgi nodarbojas Lībai komitejiem, kā teica kolēģis, mēs eh, dzīvojam nedaudz uh, starp uh, valdību pagātnē. Tagad uh, mums taču ir Eiropas Savienības um, ietvars, arī budžets tajā ietelpst, un Eiropas Savienībai mm, jākļūst uh, kaut kam lielākam nekā tās sastāvdaļu summai, un tam jāskar arī politisko, politiskā pārskata atbildība. Es domāju, ka Pārskata atbildība šeit tāds atslēga vārds. Jo, kad valstis rīkojas eh, individuāli, tad eh, paliek pelākas zonas, par kurām neviens nav atbildīgs. Tas ļoti bīstami demokrātijām. Un praktiski aģentūra var rīkoties, un neviens eh, nesako līdzi, neviens neuzrauga šīs aktivitātes. Mēs uh, dzirdējam šīs konferences ietvaros, ka aģentūrām tiek piešķirts vairāk pilnvaru attiecībās ar trešām valstīm. Mēs to izskatām attiecībā uz patvēruma atbalsta aģentūras uh, pilnvarām. Parlamentu tieši ļoti rūpēja, kādas būs šīs pilnvaras attiecībās ar trešām valstīm, kā to noformulēt likumdošanā, kā tas tiks īstenots. Mēs runājam arī par attiecīgiem aktiem. Principā process ir tehnisks, akts tiek īstenots, bet katram šim procesam ir arī politiskā dimensija. Frontex vairāk nodarbojas ar robežām Hmm, runājam ne tikai par Eiropas Savienības telpu, bet uh, robežām trešām valstīm. Uh, Te atkal parādās uh, drošības aspekts, informācijas apmaiņas aspekts, sadarbība ar uh, citām aģentūrām. Uh, pat ar NATO mums te zi zināmā mērā pārklājas aktivitātes, un tur arī trūkst pārskata atbildības. Un tas dažreiz noved pie problēmām ar pārskatu atbildību. Neviens nevēlas atbildību uzņemties, neatzīst, ka nosūtījis uh, eh, helikopteru uz noteiktu vietu, un tad, ja nevar izsekot uh, aktivitātēm, tad, protams, pēc tam nevar piespiest uh, nevienu arī uzņemties atbildību pār šo aktivitāti. Tātad praktiskā puse šeit ļoti svarīga. Es pieminēju nesenos eh, pētījumus, kas veikti parlamentā. Viens pētījums skatīja eh, pamatiesību hartu, vēl viens runāja par parlamenta uzraudzību, kā parlaments uzraudzījis eh, drošības un um, izlūk aģentūras um, Eiropas Savienībām. Ar to īpaši nodarbojās Libe komiteja. Nu, principā, tā kā pētījumi atšķiras, tad eh, Lībē komiteja izstrādās arī dažādas rekomendācijas, bet eh, dažas rekomendācijas sakrīt, proti nepieciešama uzraudzība, nepieciešami profilakses pasākumi, nepieciešams jau uz priekšu paredzēt aģentūru turpmāko attīstību. Tā tad runājot par drošības un izlūku aģentūrām, eh, ir rekomendēts eh, izveidot jaunu apakškomiteju, lībe komitejas ietveros, bet iespējams eh, būtu arī izveidot starp parlamentu iestādi vai struktūru varētu arī izmantot esošos resursus. Bet runājot par pamatiesību hartu, ir rekomendēts uh, izveidot pastāvīgu starpparlamentu struktūru, kas uh, tātad regulāri pētīs uh, šos aspektus. Uh, mums uh, parlamentā jau ir cilvēktiesība apakškomiteja, šī komiteja tad aktīvi piedalītos un uh, tikto attaicināti Nacionālā parlamenta pārstāvji, tikto apspriesti teiksim, plāni, kas uh, nav publiski uh, pieejami, uh, tiktu apspriest rīcība, tiktu apspriest budžeta dimensija. Bu par budžetu mums jārunā praktiski visos kontekstos šodien. Parlamentus atrauc tas, ka aģentūras ir tādi simboliski veidojumi, kas um, ar savu rīcību vēlas pierādīt, ka kaut kas notiek. Un nevienmēr šī rīcība ir visefektīvākā. Dažreiz tā kļūst par pašmērķi. Līdz ar to mums jāformalizē sadarbība starp nacionāliem parlamentiem un Eiropa parlamentu. Nu, vai nu tie būs uh, uh, mūsu slavenie kontaktpunkti, ko tik bieži piesaucam mūsu diskusijās, vai kaut kas cits, bet svarīgi ir um, apspriest tendences, identificēt problēmas, teiksim, vai tā ir problēma Dānijā vai Portugālē, vai mums tas būtu jāapspriež detalizētāk. Tas būtu noderīgi arī šeit. Tas sniegtu dziļāku ieskatu, salīdzinot eh, vienkārši ar operatīvu pāraudzību. Mēs eh, varam pameklēt Lībai komitejām, viens no vicepriekšsādātājiem varētu šo atbildību uzņemties lai šo analīzi, šo pārbaudīšanu padarītu regulārāku. Un jā, jāiesaista, protams, arī nacionālajie parlamenti, jo runa šeit nav tikai par iekšlietām, runa ir par veselu virkni aspektu. Sākot ar drošību, tālāk arī nelegālā migrācija tajā ietilpst un beidzot ar uh, cilvēktiesību kopējo ietvaru. Tātad uh, starp iestāžu darba grupa ņems vērā šīs konferences rezultātus. Mums vēl liels uh, ceļš ir mērojams, un mums jāvienojas par uh, pamat punktiem, par to, ko darīt tālāk lai atkristu jautājumi par to. Mēs mēģināsim instrumentalizēt mūsu darbu, lai, lai atbildētu uz tiem izaicinājumiem, kas uh, ir pilsēņu dzīvē, gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās robežām. Paldies! Un līdz ar to mēs esam pabeiguši prezidijā sēdošo ievadu vārdus. Un tagad eh, mums ir diskusija par šiem jautājumiem. Tātad eh, noteikums paliek spēkā tas pats, kas iepriekš - divas minūtes, bet šobrīd pieteikties runātāji ir tikai divi. Līdz ar to, ja vēl kāds vēlētos izteikt savus domas, komentārus vai jautājumus šajā noslēguma sēdes daļā, lūdzu dariet man to zināmu. Un pirmajai došu vārdu Evai Talēnai Finē no Zviedrijas parlamenta. Uh, Prieksēdētāja kungs, godātie kolēģi, paldies, ka devāt man vārdu. Es eh, esmu piedzīvojis divas dienas ar ārkārtīgi auglīgām diskusijām un kā Zviedrijas tiesiskuma komitejas, kā Zviedrijas parlamenta tiesiskuma komitejas locekle, es uzskatu, ka šo jautājumu izskatīšana ir ļoti svarīga nozieguma un pārkāpumu novēršana un to uzraudzība ir ārkārtīgi svarīga, jo tas ietekmē arī iedzīvotāju pamatiesības. Un parlamentārā uzraudzība ir ļoti svarīga, jo tādējādi tas eh, nodrošina zināmu līdzsvaru starp eh, iedzīvotāju privātuma aizsardzību un iedzīvotājus restriktējošām, ierobežojošām darbībām. Tas, ka Eiropas parlaments iesaista dalību valstu parlamentus Eurojust un Europolu pārlaudzībā, ir lieliski, un tomēr šis eh, process dalību valstu parlamentu iesaistīšana šajā pāraudzībā varētu būt vēl lielāka. Tāpēc Rikstāks uzskata, ka vajadzētu izveidot kopīgu procedūru, kādā veidā notiek parlamentārā uzraudzība pār Europol un Eurojust, kurā būtu noteikts konkrēts laika grafiks. Šai uzraudzībai ir jābūt vienkāršai un konkrētai, un nevajag izveidot jaunas nodaļas vai jaunas iestādes. Un tomēr pavis, būtu lieliski, ja tiktu izveidot starp parlamentārais fórums šās darbības veidošanai, jo ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas parlaments un visu 27 dalību valstu parlamenti, tātad pavisam kopā 28 spēlētāji, uz vienādiem pamatiem kā vienots organisms veiktu šo funkciju. Un vēlētos pieminēt eh, konkrētu situāciju, tātad mums ir jābūt dokumentācijai pietiekami savlaicīgi. Es ierados šeit, man iedeva pusmetru lielu kaudzi ar dokumentiem vakar. Atvainošana, piedošana ir neiespējama izlasīt tos visus, ir pat neiespējama ties, tos visus izskatīt. Pēc eh, mūsu domām būtu ārkārtīgi labi, ja tikt izveidota konkrēta arēna, kā to jau ierosināja komisija, tā tad daudzgadīgs eh, fórums, kurā mēs izskatītu arī daudzgadīgu darbību. Uh, Uzraudzībai galvenokārt vajadzētu uzmanību vērst uz stratēģijām un rezultātu izvērtēšanu. Zviedrijas parlaments ir eh, nācis klajā ar sekojošu, izvēju, ar sekojošu priekšlikumu. Vajadzētu izveidot institūciju, kurā piedalītos parlamentu deputāti, kas veiktu Eurojust un Europol uzraudzību. Uh, and... Paldies! Un tagad došu vārdu Margaritai de Boulai no Nēderlandes senāta. Paldies, saka nākamā runātāja. Paldies, ka jūs esat mūs uzaicinājuši šajās diskusijās. Paldies, ka šīs diskusijas ir bijušas tik garas. Tā tad jāpiekrīt Zviedrijas kolēģis teiktajai, ka mums vajadzēja dokumentus saņemt iepriekš, ne tikai vakar no rīta, un tad mēs būtu labāk sagatavojušies. Bet man ir jautājums, kādas ir šo diskusiju rezultāts un jēga? Uh, ļoti daudz informācijas. Es šeit dzirdēju daudz kā tādu, ko nezināju. Šeit ir notikusi viedokļu un paziņojumu apmaiņa, bet kas tad notiks nākamais? Kāds ir nākamais solis? Vai būs vēl viena konference, vēl viena sēde, kurā mēs koncentrēsimies jau uz kaut ko konkrētu? Tas ir jautājums. Jautājums par aģentūru pāraudzību un atskaitīšanās spēju. Ir vairāki dalību valstu parlamentārieši, kuri jau teica, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai aģentūra direktori un vadošie darbinieki ierastos dalību valstu parlamentos, kā arī Eiropas parlamentā un atskaitītos vai vismaz piedalītos diskusijās. Bet, kā jau iepriekšējā runātāja teica, svarīgi ir šī kopīgā uzraudzība, savstarpējās aģentūra un kopīga aģentūra pāraudzība. Un es domāju, ka šajā etapā šajā mērķī mums nav bijušas nedz reāls diskusijas, nedz arī mēs kaut ko esam nolēmuši. Uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, uzskatu, ka detaļās to diskutēt būtu ļoti būtiski, un eh, uzskatu, ka vajadzētu izveidot tādu labu pamatu, uz kā tas darbotos. Un tiešām ceru, ka šo diskusiju turpinājums nebūs tikai konferences pēc gada, ka būs arī kas, kas tāds, ko mēs darīsim starp šīm divām konferencēm, piemēram, ko darīt rītā. Jā, tātad, kā jau teicu, ja ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties, tad es došu vārdu deputātiem, bet ja nē, tad es došu vārdu prezidijā sēdošajiem. Mums drusciņ laiks vēl ir, bet tiešām, kolēģi, ja neviens vairāk izteikties nevēlas, tad došu tagad vārdu prezidijā sēdošajiem. Vairāk neviens no dalībvalstu parlamentiem runāt nevēlas? Nē, Tad došu vārdu apgrieztā kārtībā. Tā tad pirmajam dod vārdu Keitam Vazam. Paldies, saka apvienotās karalīs pārstāvja palāca iekšlietu komitejas priekšsēdētājs. Paldies, Zviedrijas un Holandas pārstāvis pieminēja to, kad ir nepieciešams eh, izvērtēt rezultātus. Protams, ir jauki ierasties Briselē, protams, ir eh, jauki uh, satikt kolēģis, bet, protams, kad ir nepieciešams arī šī informācija iegūt pirms tam, visa dokumentācija pirms tam. Un arī jā, kas tad notiks pēc šīs konferences? Ko darīšu es, ierodoties atpakaļ eh, pārstāvu palāca iekšlietu komitejas sēdēs? Es uh, eh, ierosināšu, ierosināšu tātad doties uz jūsu mājaslapām un pārliecināties, kādas izmeklēšanas katrā dalību valsts pretī notiek. Tātad, piemēram, iekšlietu komiteja pārstāvi palātā šobrīd strādā pie ziņojuma par eh, telefonu hakeriem, kā arī par to, kādas ir cilvēktiesības citos jautājumos. Bet patiesībā man nav nekādas jausmas, ko Kevins Hopkins, kurš ieradās vienā vilcienā ar mani no Lielbritānijas, man nav nejausmas, ar ko nodarbojās viņš ar ko nodarbojas viņa komiteja. Un tas tā tad ir ES iekšlietu komitejas priekšsēdētājs Lords Kanēčisviks. Un varbūt, ka mums vajadzētu izveidot kādu veidu kontaktpunktu vai tiešām fórumu, kurā mēs uzzinātu, ko dara citas atbildīgās komitejas. Iespējams, ka tas ir tāls skatījums nākotnē, bet tātad, ko darīt rītā, uh, pieklauvēt blakus komitejas durvīs un paskatīties, vai arī paskatīties viņu mājaslapās un paskatīties, ar ko tad nodarbojas visās, visās dalību valstīs parlamenti komitejās. Piemēram, Eiropols, kā jau Džīna un Hanais teica, lai nebūtu tā, ka mūsu darbības pārklājās. Piemēram, Eiropola direktors vai Frontex vadītājs ierodas šeit, un eh, es būtu priecīgs viņiem nosūtīt ēpastu. Atvainojos, esmu jau pārsniedzis šo jauko vecumu, kad visi sēž Twitterī un Facebookā. Es esmu tajā vecumā, kad visiem sūta ēpastus, tā ir veca un konservatīva metode, zinu, zinu, un tomēr. Tātad, ko ar to gribēju teikt? Ne jau to, ka esmu vecs, tikai to, ka mēs vajam ļoti viegli komunicēt viens ar otru ar ēpastu palīdzību. Un, lai nebūtu tā, ka apvienotā karaliste vēsturiski politisku un citu apsvērumu dēļ eh, sadarbojās tikai un vienīgi ar ASV. Viesojoties eh, Vašingtonā, es eh, redzēju, es uzzināju, ka Tieslietu un iekšlietu komiteja Amerikas Savienoto Valstu senātā arī nodarbojas ar radikālismu analīzi, un mēs darām tieši to pašu. Un bija lieliski to uzzināt, bet kāpēc es to nezināju agrāk? Tātad, ja piemēram Zviedrijā, Portugālē vai Grieķijā arī parlamentārās komitejas nodarbojas kaut vai ar radikālismu, tad mēs varētu sadarboties. Un piemēram, Džīna eh, arī varētu būt mūsu kontaktpunkts, vai arī priekšsēdētāja vietnieks varētu būt kontaktpunkts, kā jūs vēlties, kolēģi. Tā tad eh, nākamais. Londonā notiks konference par cilvēku tirzniecību, kurā piedalīsies kolēģi no dažādām dalību valstīm. Un eh, Eiropols nav varbūt centrālais punkts, un, protams, ka mums ir jābūt ieinteresētiem, bet eh, es būšu ieinteresēts nosūtīt savas komitejas deputātu uz jūsu valsts organizētu pasākumu, ja jūs mūs uzaicināsiet. Prieksēdētājs, paldies, un tagad Kvēlju kungs. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es eh, pilnībā atbalstu jūs teikto un piekrītu tam. Tātad tam, ko mums vajadzētu darīt, ko mums vajadzētu darīt rīt, kā izvērtēt, kādus rezultātus sagaidīt. Es jau vairākiem kolēģiem vakar teicu privātās sarunās pie vīna glāzes, ka šāda veida tikšanās iespējams, ka rada sajūtu, nekas jau nemainās un nekas jauns nenotiks, un tas ir pabaisa bet eh, doma jau visiem ir viena, mums ir kaut kas jādara, un mēs varam darīt strādājot kopā. Ja mēs strādāsim caurskatāmā režīmā, ja mēs sadarbosimies, pāraudzīsim, tad viss darbosies. Es eh, Libe komitejas birojā izvērtēs šo konferenci, un tad mēs arī domāsim, kā darboties tālāk. Un Libe komitejas priekšsēdētājs Lopes Agijārs arī noteikti mēģinās izveidot kopīgu procedūru, kopīgu modeli, kā izvērtēt, kā pāraudzīt visas Eiropas aģentūras. Es tiešām ceru, ka tas notiks pavisam drīz, un kā jau Nīderlandes pārstāvis teicās, ir ļoti labi, ja būs arī kontrole no dalību valstu pārstāvja puses konkrētajās aģentūrās. Tātad gan no dalību valstu valdībām, parlamentiem, gan arī no tiem darbiniekiem, kas strādā aģentūrās. Un tomēr mums ir nepieciešama it kā no augšas nākoša pāraudzības procedūra, un esmu pārliecināts, ka Lopes Agijār kungs darīs visu, kas viņa spēkos, un Jā, es ceru, ka šīs konferences konkrētais rezultāts būs, ka mēs izveidosim procedūru, ar kuras palīdzību izvērtēt aģentūras. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Nākamā runātāja ir Džena Lamberta. Tā tad Es jau dzirdēju, ka manas komitejas priekšsēdētāja vietnieks augstu novērtēja to, ko tam mēs darīsim pēc šās konferences. Un tomēr uzskat, ka būtu tikai jēdzīgi, lai mēs lomas savietot kopā ar iespējām, un ko tad mēs darīsim līdz nākamajam gadam. Tātad šeit izskanēja tas, ka uzaicināt ciemos vienam pie otra ļoti svarīgi, jo tādā veidā jau mēs iepazīstamies ar pārstāvjiem no dalību valstīm, dalību valstu pārstāvi runā par to, kas notiek konkrētajā dalību valstī, un, protams, ka tas ir ļoti labi. Protams, ka dalību valstu pārstāvi darbojoties aģentūru valdēs, tas ir lieliski, un tomēr tāda tiešām uzraudzība, pāraudzība netiek pietiekami īstenota. Tātad, ko darīt līdz nākamajai sēdēji? Varbūt viens moments, ko vajadzētu izvērtēt, varbūt ir kādi konkrēti jautājumi, svarīgi jautājumi, ko mēs varētu izskatīt jau iepriekš, un pilnīgi piekrītu, ka dokumentācijai vajadzētu tikt izsūtītāji un izplatītāji agrāk. Iespējams, ka nevienmēr tas ir iespējams, bet iespējams, ka mēs varam vienmēr izsūtīt, ja ne gluži visu dokumentu tekstu, tad vismaz apkopojumu. Uh, Jā, bet varbūt tiešām mums vajadzētu padomāt par to, kādiem būtu jābūt konkrētiem jautājumiem un vai izveidot konkrētu mini konferenci vai izveidot varbūt eh, sa sadalīt mūsu konferenci mazākās darba grupās, kas skatīsies uz konkrētām jomām. Nākamais, eh, ko darīt ar cilvēktiesībām, organizēto noziedzību, tiesiskumu, par to viss ir jārunā. Ir pilnīgi skaidrs, ka daudzus šajā telpā interesē šie jautājumi un daudziem ir idejas, un jā, mums vajadzētu ar šīm idejām apmainīties. Piekrītu, ka sēdēm ir jābūt produktīvākām, lai nebūtu tāda sajūta, ka mēs mājās dodamies ar tukšuma sajūtu un pēcgaršu mutē, kas neko nedod. Tas būtu interesanti paraudzīties, kā to panākt. Well, afraid, you know, that... Paldies! Um, diviem citiem runātājiem Pisko kungam bija jāskrien uz lidmašīnu, un Lopes Agilāra kungs tiekas ar polit, polijas prezidentūras pārstāvjiem par citām, citiem jautājumiem, tāpēc es mēģināšu izdarīt secinājumus vai kopsavilkumu, bet pirms tam došu vārdu vēl vienam runātājam. Tas ir Paģio kungam tieši. Paldies! Gribēju teikt dažus vārdus par organizāciju. Nākamajā sanāksmē es labprāt iepriekš saņemtu dokumentus. Tieši tā kā tikko teica Zviedrijas kolēģi, man arī bija kaudze dokumentu uz galda, bet tiešām būtu labi nākamā reizē to saņemt iepriekš. Un otrs, par organizāciju. Diskusijā man bija jautājums par iekšējām robežām, un es eh, atbildi nekādu nesaņēmu uz savu jautājumu. Varbūt tiešām nākamajā reizē mēs varētu divās kārtās uzdot jautājumus. Un pirmajā tikties ar Eiropas Savienības aģentūru pārstāvjiem un otrajā tātad jautājums uzdotu dalību valstu deputāti. Tas nāktu par labu mūsu diskusijai. Liels paldies! Paldies par jūsu komentāru. Paldies visiem, kas uzstājās šajā sesijā. Es mēģināšu vismaz puslīdz izdarīt kopsavilkumu par šo organizāciju, kurā sadarbojas 27 dalību valstis un Eiropas parlaments. Un varbūt jau ne visiem būs paprātām tas, ko es teikšu, bet nu, tas nav nekāds brīnums. es ne, nedzirdēju nenoviena, ka mums vajadzētu veidot jaunu iestādi. Tātad turpināt birokrātijas izveidi. Man bija prieks dzirdēt, kā arī eksperti atzīst, ne tikai Libes komitejā, bet vispār. Tātad netiek aicināts veidot kaut ko jaunu vēl. Un otrs, to, ko lika priekšā priekšādātais Agilārs, proti tikties nākamgad tādā sistemātiskākā veidā, uh, efektīvāk apspriest konkrētākas lietas, vairāk, kas saistās ar praktisko darbu. Un, nu, tādā veidā mēs varētu uzlabot savu darbu, salīdzinot ar iepriekšējām reizēm. Priekšsēdētājs Agilārs ieteica organizēt 2012. gada oktobrī nākamo tikšanos šādā, um, šādā lokā, un es ceru, ka vairāk dalībvalstu parlamentārieši pārstāvēs savas valstis, jo kopumā iespējas ir tāds, ka Eiropas parlaments un dalībvalstis ir tie, spēlētāji vai tie partneri, kas ir tieši iesaistīti e, šajā Frontex un citu aģentūru uzraudzībā. Eiropas parlamentam ir budžeta pilnvaras, koplēmuma procedūra ir izmantojama. Eiropas parlamenta loma ir nepārvērtējama. Uh, Un es domāju, ka mums vajadzētu izmantot iespējas, kas ir mūsu rokās. Šo sanāksmi vadīja gan Lībe vadītājs, gan arī cilvēks, ko izvēlēja no dalībvalstu deputātu vidus ir iespēja izteikties dalībvalstu parlamentāriešiem, šīs iespējas arī tika izmantotas, un nav nekādu konfliktu par to, kurš tad ir galvenais un kurš visu noteiks, jo katram ir sava atbildības dēva. Un mums, man liekas, ka mums vajadzētu sadarboties efektīvāk, iesaistot vairāk dalībvalstu pārstāvju. Mums, protams, ir nepieciešama datu bāze, ko izmantot gatavojoties šādai sanāksmei. Vakardien komisāra stāstīja par Eiropolam veltīto ziņojumu ar ko notiek darbs. Un es ceru, ka tāds pats darbs būs arī vai ziņojumi par citām aģentūrām, lai mums būtu datu bāze, ko, ar ko varētu iepazīties gan dalībvalstu parlamenti, gan Eiropas parlaments, un mēs būtu labāk sagatavojušies šādām, šādiem pasākumiem. Un, manuprāt, par to runāja gan Lopes Agilārs, gan komisāra Malstrēma. Un e, tas droši vien jau nav pareizi saņemt kaudzi dokumentu tieši pirms sanāksmes. Bet dalībvalstu parlamentāriešiem vajadzētu komunicēt ar Eiropas parlamentu, darīt zināmu, kā viņi vērtē uh, Eiropas Savienības aģentūru darbu un ko, ko viņi sagaida, kāda veida pārskatus viņi grib saņemt uh, reizi gadā. Jo dalībvalsts parlamentāriešiem, protams, ir uh, vairāk informācijas par konkrētām problēmām vai nebūšanām, ar ko sastopas uh, dalību valstu amatpersonas, arī tie, kas sadarbojas ar Frontex. Uh, so can, uh, uh, Un to, ko sacīja Kīts Vass, arī es vērtēju ļoti augstu. Es ceru, ka es um, nevienu neesmu kaut kā samulsinājis vai aizvainojis. Es vienkārši vēlreiz izklāstīju to, ko sacīja Lopes Agilara kungs, un es ceru, ka šāda fóruma rezultātā mēs pēc gada varēsim pulcēties un debatēt daudz efektīvāk mēs būsim labāk sagatavojušies, mums būs iepriekš bijusi iespēja iepazīties ar informāciju, un mēs varēsim arī atbilst tam, ko no mums prasa 88. pants līgumā par Eiropas Savienības darbību. Un ja tagad nevienam nav iebildumu pret to, ko es sacīju, tad pēc Agilāra kunga lūguma es uh, varētu slēgt šo sanāksmi. Agilāra kungam bija jāsteidz uz tikšanos ar polijas prezidentūras pārstāvjiem, un tad viņa probūtnē es gribu pateikt gan viņam paldies, gan visiem viņa kolēģiem un arī sekretariāta darbiniekiem kas palīdzēja organizēt sanāksmi. Un es ceru, ka būs iespējams pavirzīt darbu uz priekšu, iesaistot dalībvalstu parlamentu, sekretariātus un nākamgad organizēt tikšanos, ar ko gan Agilār kungs varēs lepoties, gan arī mēs visi pārējie. Un vēlreiz liels paldies Libe komitejai par padarīto darbu, organizējot šīs divas dienas. Paldies, sēde ir slēgta.